Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Draugi, dāmas un kungi, šī ir pēdējā mūsu itra komitejas sanāksmes daļa. Sākām vakar no rīta. Atvainojos, ka nevarēju būt ar jums. Vajadzēja pielīdzēs Eiropas ekonomikas kongresā divas dienas. Un tagad mums ir ļoti svarīgs darba kārtības punkts mūsu priekšā jo kā ITRA e komiteja mēs esam atbildīgi par pētniecību un inovācijām kopā ar a, a, visiem reālas ekonomikas jomām a, Eiropā, izņemot lauksaimniecību un dzīvsaimniecību. Viss pārējais ir mūsu komitejas ziņā. Jums vajadzētu justies tiešām atbildīgiem, jo īpaši attiecībā uz tehnoloģiskajām inovācijām, bet arī citām. Uh, jo mēs zinām, ka inovācijas jānozīmē tikai tehnoloģija. Bet tā, kopumā runājot, mēs tā, esam atbildīgi, kā galvenā komiteja, mēs esam atbildīgi par lielāko programmu, par pētniecību, izstrādi, inovācijām Eiropas Savienībā un faktiski visā pasaulē. Tā ir viena no vissvarīgākajām programmām. Nākotnē mēs pieņemsim lēmumu par devīto pamatprogrammu. Tas ir Horizon Europe, Eiropas apsvērsnes. Lielisks nosaukums. Un tas derīgs līdz 21. gadsimta beigām, jo nu, tāds ir tas apsvārs, apvārsnes, par ko mēs domājam inovāciju kontekstā. Jā, tagad esam apvāršņu 2020 vidū. Nu, to, to saucam arī par astoto pamatprogrammu. Šodien mūsu vidū ir īpaši viesi. Vissvarīgākie, teiksim, viesi mūsu darbības, viesas mūsu darba jomā ir komisārs Moedas, priekš jūs redzēt, Eiropas parlamentā. Tēma ir zinātne un inovācijas atvērtība pasaulē un globālie izaicinājumi. Tad gatavojoties devītajai pamatprogrammai, komisārs Maidešs noteikti par to runās vairāk. Šis pasākums notiek sadarbībā ar Eiropas parlamenta zinātnes un tehnoloģijas iespēju izvērtējumu STOA paneli, ko šodien pārstāv uh, eh, STOA uh, Uh, pirmais vicepriekšsēdētājs Pola Rūbiga kungs. Uh, pirms dažiem gadiem Rūbiga kungs uh, bija pirmais sto priekšsēdētājs. Nu, un tagad viņš ir pirmais vicepriekšsēdētājs. Otrakārt, es arī gribētu silti mūsu vidū sveikt zinātnes un tehnoloģiju sabiedrībā fóruma vadītāju un dibinātāju. Tas ir uh, Koji Omikungs. Man liels prieks jūs redzēt. Ah, mūsu vidū ir tiešām augsta līmeņa. Uh, runātāji, gan Maidaša kungs, Rūbīga kungs un Omī kungs itre komitējai ir liels gods organizēt tik augsta līmeņa pasākumu. Tas ir organizēts kopā ar eh, ZTS fórumu. Savā ikdienas darbā itre komitejas mērķi ir ļoti līdzīgi ZTS fóruma mērķiem, un mēs diskutējam arī neformāli par eh, dažādu problēmu risinājumu ko var paveikt pielietojot zinātnes un tehnoloģiju. Un gribētu silti sveikt mūsu vidū arī visus dalībniekus no mūsu komitejas un visus konsultantus, asistentus un citus pārstāvis no Eiropas komisijas, jo komisārs Moedašs uh, um, vienmēr pievienojās mums ar saviem līdzdarbiniekiem. Paldies, komisāra kungs! Es tā pieņēmu Sitra komitejas ielūgumu pievienoties šodienas pasākumam un sniegt arī galveno izklāstu par startautiskās sadarbības aspektu Eiropas apvāršņu programmā. Mēs esam vienmēr ļoti priecīgi, kad jūs piedalāties mūsu diskusijās un uh, Mēs priecāsimies turpināt ciešu sadarbību tuvākajos mēnešos strādājot pie jaunās apvāršana Eiropai programmas. Pirmo reizi savā personīgajā vēsturē lasu kaut ko no papīra, parasti gan es runāju no galvas, no sirds, un, bet nu, tas jau ir viens un tas pats, nav nekādas atšķirības. Mums ir paredzētas gandrīz trīs stundas mūsu sanāksmai. Viss ir sadalīts trīs paneļos, ir atvēršanas sesija un divi tematiskie paneļi. Tad pēc katras sadaļas būs paredzētas 20 minūtes jautājumu atbilžu sesijai. Un sākšu ar to, ka došu vārdu Koji Omikungam, kas ir ZTS fóruma dibinātājs un priekšsēdētājs. Pār ievadvārdi no jūsu puses. Paldies, ekscelences dāmi, dāmas un kungi. Gribēju teikt paldies jums visiem, ka esat pievē, pievienojušies mums šodien šajā augsta līmeņa konferencē, ko a, kopā organizē STOA, ZTS un ITRE komiteja ko vadā Jēžī Buzeka kungs. Šī jau ir trešā konference, ko šeit Briselē organizējam kopā ar Eiropas parlamentu. Un sadarbībā arī ar Pola Rubika kungu. Es esmu Zinātnes un tehnoloģiju sabiedrībā fóruma dibinātājs un priekšsēdētājs. Tas ir pazīstams arī kā ZTS fórums. Mums ir ikgadēja sanāksme oktobrī uh, Japānā. Uh, tas ir lielākais un visietekmīgākais uh, zinātnes un tehnoloģiju pasākums pasaulē. Mēs esam uh, vadošajā lomā daudzās jomās. Tā ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par cilvēces nākotni. Šogad būs jau 15. reize, kad ZTS tiks organizēta uh, un Japāns eh, premjeras būs goda līdz priekšsēdētājs. Pagājuši, kad uh, eh, mums bija 1400 dalībnieki no 80 valstīm, arī 35 zinātnes un tehnoloģijas ministri, 46 universitāšu vadītāji. Mums uh, bija arī vairāk kā 120 uh, vadošie biznesa līderi. Uh, piemēram, arī Čārls Holidejs, kas ir uh, arī Sabihī Japānas ekonomiskās federācijas priekšsēdētājs Henīma Kino, kung, doktors Henīma Kino, kas vada. Viņš arī mums šodien ir pievienojies. Arī Takeshi Uchijama kas ir Toyota Motors korporācijas priekšsēdētājs. Nu, tie tikai daži piemēri. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai kopā sanāktu tāds plašāks cilvēku loks un lai viņi runātu par jautājumiem, kas ietekmēs a, a, cilvēci kopumā. A, tādēļ es uzskatu, ka ZTE ES fórums var sniegt ļoti vērtīgu ieguldījumu ar savu vispasaules līderu kopienu šodienas konferencē. Mēs runāsim par Eiropas apvāršņa pamatprogrammas projektu pirmo reizi. Tā būs tāda programma, kas ir atvērta pasaulē, kurā tiks atbalstīti arī zinātnes un pētniecības projekti plašākā mērogā, gan Eiropā, gan visā pasaulē. Un šodien ZTS fórums ir vieta, kur pasaules līderi var paust savu viedokli par kopīgo interešu jautājumiem. Bet mums šodien ir pievienojušies arī Japānas valdības pārstāvi. Tas arī parāda Japānas apņēmību iesaistīties šajā sarunā ar Eiropas reģionu. ZTS fórums ir gatavs uh, izmantot jaunās priekšrocības, ko piedāvās jaunā Eiropas pamatprogramma. Oh. Tā kā ZTS formā ir pārstāvēta, uh, pārstāvēta gandrīz visa pasaule, pasaules reģioni, uh, tā ir mūsu iespēja būt aktīvi iesaistītiem šajā iesaistīties. Šī ļoti svarīgā pamatprogramma sniegs labumu cilvēcei. Esmu ļoti pateicīgs par Eiropas Savienības iniciatīvu. Es ar nepacietību gaidu ļoti interesantas uh, diskusijas šodien, kas būs ļoti labs ieguldījums uh, programmas sagatavošanai un arī zinātnēm un tehnoloģijām. Es varu uzsvērt, ka esam uh, apņēmības pilni Uh, this high, high level uh, conference continue every year. Un es ceru, ka šī augsta līmeņa konference izveidosies par tradīciju. Es aicinu jūs pievienoties arī ZTS uh, fórumam, paplašināt mūsu tīklu un arī daudz Eiropas līderi no zinātnes, politikas jomas un nozares pārstāvjiem. Es gribētu aicināt jūs piedalīties mūsu konferencē 7. līdz 9. oktobrī šogad. Paldies! Uh, uh... Liels paldies, profesori, par jūsu ievadu runu. Paldies, ka organizējāt fórumu. Tas mums ir ļoti svarīgs zinātnu no tehnoloģija iespējas izvērtējums. To ļoti veiksmīgi var ar jums sadarboties. Jūs mums esat pavēruši durvis. Liels paldies, ka esat mūsu viesis un ka uzstājāties šeit. Tagad eh, pievērsīsimies tematai, tematam devītā pamatprogramma un starptautiskā sadarbība. Gribētu aicināt galveno runātāju Karlos Moedašu, Eiropas komisiju, komisijas eh, komisāru pētniecībai, zinātnei un novatorismam. Mēs gaidām jūs priekšlikumu ITRE komitejā, un tagad mums ir iespēja uzzināt par vienu no svarīgākajiem jūsu priekšlikumu pilāriem. Pats jums, lūdzu, komisārkungs. Liels paldies, priekšstādātāji un dārgais draugs Jerši Buzek, ar vienu esmu priecīgs apciemot itre komiteju un jūtu jūsu atbalstu, bet šodien ir īpaša diena, tāpēc, ka Te ir klāt uh, daudz cilvēku, kas uh, tic atvērtai ģimeni. Uh, eh, zinātnē liels paldies jums, priekšstādāja kungs, un paldies arī Paula Rubikungs. Uh, jūs man no pašsākuma teicāt, jums ir jābūt šai sanāksmē. Pateicos arī deputātiem. Paldies arī priekšsēdētāji Omikungs, esam priecīgi jūs uzņemt Eiropā, arvien esam gatavi uzklausīt jūs viedos vārdus. Paldies ministra vietniekam Joši Ito, paldies, ka esat klāt, un arī paldies jūsu ģenerāla direktora mm, vietniekam Fumikazu Satu. Nu, iesākumā vēlos sacīt tiem, kas ir ieradušies šeit no Japānas, mūsu viesim. Ja bija kādas šaubas kādam ārpus Eiropas, da šaubas par to, ka mēs zinātu un novatorismu neizvirzām par uh, prioritāti mūsu darba kārtībā, tad tagad šaubu par to vairs nav. Tāpēc, ka pakāšu nedēļu mēs iesniedzām priekšlikumu nākošā, nākošajam budžetam. Uh, zinātnē un novatorismam, un zinātnē un novatorismam ir pāri par 100 miljārdu eiro paredzēti arī apvārs, eh, Eiropas apvārsnes programmai. Tas ir vienredzēji, tas ir arī simbolisks solis. Pirmo reizi mēs nākam klājā ar priekšlikumu, eh, kur eh, finanšu apjoms ir izsakāms trijos ciparos tātad 100 miljārdu, un tas ir ļoti būtiski Eiropai, ne tikai tāpēc, ka mums tas ir vajadzīgs, bet tāpēc, ka tas arī uzskatāms par paziņojumu citām pasaules daļām par to, cik svarīga mums ir zinātne un novatorisms. Krīzes situācijā mēs eh, neuzskatījām to par prioritāti, bet tagad ir citādi. Vēlos atgriezties uh, pagātnē paraugoties uz to, ko mēs paveicam. 2000, 2000. gadā mūsu programmas apjoms bija 15 miljardi. Un šodien mūsu priekšā ir komisijas priekšlikums šim parlamentam un arī dalībvalstīm ar budžetu 100 miljardu eiro apjomā. Un īpaši priecīgs esmu par to, ka Es zinu, ka man ir šī parlamenta atbalsts, ka mani atbalsta cilvēki, kas šeit strādā, un tā ir fantastiska sajūta. Mums vēl būs daudz darāmā. Vēlos pateikties parlamentam par to, ka tas ir gatavs tuvāko mēnešu laikā ļoti smagi strādāt. Mums visiem ir smagi jāstrādā, lai panāktu rezultātu. Īpaši mums tas ir jāapspriež ar dalībvalstīm. Esmu pārliecināts, ka man ir jūsu atbalsts un ceru, ka mūs atbalstīs arī dalībvalstis. Tātad paldies jums visiem. Taču šī programma var būt veiksmīga un programma apvārsnes 2020 var būt veiksmīga, veiksmīga tāpat kā iepriekšējās programmas. Ir apspriešanas vērts, kāpēc eh, mēs gūstam panākums, kāpēc mēs šodien nācām klajā ar priekšlikumu par 100 miljardiem eiro. Un kas ir atšķirīgs? Atšķirība, manuprāt, to vislabāk var raksturot profesors, kas eh, šeit ir Bogiņjona kungs. Jo te ir runa par atvērtību, un Eiropas pētniecības padomi ir ļoti labs paraugstam. Mēs esam pavērti pasaulē. Ja jūs paraugāties uz atvērtību un jūs padomājat par to, kas ir tās sastāvdaļas, tad par to mēs tieši šodien runāsim - starptautiskā sadarbība. Kad jūs padomājat par starptautisko sadarbību un atvērtību tās kontekstā, tad rodas jautājums, kā tas viss sākās. Es esmu no Portugāles, un es nebūtu varējis būt šeit, kur ir klāt arī draugi no Japānas, nedomāju par atvērtību 15. un 16. gadsimtā, jo man šķiet, mani tautieši pirmo reizi ieradās Japānā 1603. gadā, viņi izstrādāja pirmo vārnīcu Japāņu valodas un ārz, a, sešvalodas, citas valodas vārnīcu. Un kā jūs pajaugoties uz šo vārnīcu, ko sauc Nipo Džifšo, tad jūs atgriežoties pie visa aizsākumiem, šīs sadarbības aizsākumiem. Un kad jūs padomājat par to, ka šie cilvēki 1603. gadā sastādīja šo vārnīcu, lai uh, sniegtu nosaukums portugāļu valodā uh, Japānas uh, koncepcijām, uh, tad eh, tas eh, liecina, mm, tas novad pie tā, ka vēl ar vienu japāņu valodā ir vairāki vārdi no Uh, portugāļu valodas. Tie vārdi vēl šodien tiek līku arī uh, izmantot, kā piemēram sabon, ziepes, japāniski, sabon, portugāliski, vai arī kapa, kas ir apmetnis, mētelis, uh, gan japāņu, gan arī portugāļu valodā gan kop, kas ir eh, krūze portugāļu valodā, un šis vārds tiek izmantot arī japāniski. Jūsu valsts, Japāna, pirms ilga laika sāka šo sadarbību ar mazu valsti, ko sauc Portugāli, kas toreiz atklāja pasauli. Tad šodien vēlos atklāt, kā mēs mūsdienās varam saglabāt šo atvērtību. Brīdī, kad tautas un pasaules kaut kā, un uh, pasaulē sagrieties pie šīs atvērtības. Un saprotu, kad es sāku darbu šeit, nu kā gan es to varētu aizmirst, uh, man uzklausīja komitejas priekšstādātais Buzekungs. Es atceros, ka toreiz mēs nācām klajā ar šo ideju pavērtība pasaulē, zinātnes pavērtība, pavērtība novatorismam, tad toreiz tas bija tāds kā tehnisks dabas jautājums, un trīs gadus vēlāk tas kļūpa par politiskas dabas jautājumu. Cilvēki dzirdot atvērtību pasaulē, to nesaprot tāpat, kā viņi to būtu sapratuši pirms trim gadiem. tas ir tāds kā savu veidu politiskais paziņojums tagad, kaut arī tādam tam nevajadzētu būt. Un te mums jāatgriežas pie tā, kā mēs organizējam pasauli mūsdienu pasaulē. Un te nonākam pie problēmas, ka daļa no sabiedrības pasaulē vēlas atgriezties pie pagātnes, kas vairs nepastāv. Starp citu, pagātne nebūtu nebija tik laba, ka cik laba būs nākotne. Taču cilvēki domā, kā pateicoties kaut kādam brīnumam, viņi varēs atgriezties pie lieliskas pagātnes, bet, manuprāt, pagātne nemaz tik lieliski nebija. Ja jūs paraugāties, kā sabiedrība sevi ir organizējusi, ja jūs paskatāties pagātnē uz 19. gadsimtu, 19. gadsimtā, mēs organizējam vertikālas impērijas. Ja jums ir vertikāla impērija, tad spēles atslēga vārdi ir konkurence starp šīm impērijām. Tad nonākam pie 20. gadsimta kad sabiedrība nonāca no vertikālās impērijas pie horizontālām nācijām, kas visastarpīgi atkarīgs, un tāda atslēgvārds bija nacionālais prestižs, kā jūs varat būt labāki par savu kaimiņu. Un tad nonākam pie 21. gadsimta, pie organizācijām un institūcijām, kas tapa 19 gadsimtā, bet visa spēle grozās ap globālajiem tīkliem. Ja jūs padomājat par šo tīklu kā par informācijas sistēmu, tad jūs saprotat, ka ja jūs rīcībā ir globālais tīkls, tad vienīgais veids, kā jūs varat to ietekmēt, ir nevis konkurējot ar citu impēriju, un te arī nav runa par, par nācijas prestīžu, bet gan par ietekmi, kas jums var būt. Un ja jūs esat tīkla iekšienē, Tad ir trīs veidi, kā var veikt, eh, iet, kā var ietekmēt. Pirmkārt, esot atvērtam, tie, kas ir speciāls eh, datorzinātnē, to labi pārzina. Otrkārt, runa par talantu, treškārt par solidaritāti. Un ļoti labs zinātnieks un filozofs Kanekungs to ļoti labi atklāja. Viņš saka, ka sasaistība nevis suverenitāte ir jaunais veids, kā cilvēciskas būtnes <laughs> organizēs 21. gadsimtā. Tad, ja jūs patraugāties uz zinātni, tad jūs saprotat, ka mums ir pamats būt lepniem par to, ka mēs esam eiropieši. Nesen eh, žurnālā Nature bija raksts, eh, ko sauc atvērtas nācijas, ir ar spēcīgāku zinātni, tad tur tiek izskatīts, ko nozīmē atvērtība. Uh, Te ir runa par to, cik daudz zinātnieku jūs uzņemat savā valstī, cik daudz zinātnieku jūs nosūtāt uz citām valstīm. Ja jūs uzņemat savā valstī ārvalstu zinātniekus, un tad arī savas valsts zinātniekiem ļauj doties citām valstīm, tad tā ir atvērtuma definīcija. Un jūs redzat, jo atvērtākā ir valsts, jo lielāks ir šīs valsts zinātnes ietekmes faktors. Uh, Te es jums nestāstu par emocijām, es arī te neuzstājos kā politiķis un nestāstu, ka mums jābūt atvērtiem. Es jums stāstu par zinātniskiem rakstiem, kuri uzrakstītais valstīs, kas ir zinātniski atvērtas, ir ietekmīgāk. Un ja jūs paraugāties uz šo korelāciju, tad par apmēram 20% lielāka ir ieteks, ietekme šādām valstīm uz zinām. Un ja jūs paraugāties uz augšgalu 15 valstīm, kuras valstis pasaulē ir atvērtāks, būtībā tikai divas no šīm 15 valstīm nav Eiropas valstis. Un es saku, ka ir pienācis laiks Eiropiešiem, kas tik ilgi krīzes laikā uh, uzskatīja, ka Eiropā daudz kas nedarbojas. Protams, ir daudz vēl kas ir uzlabojums. Un tomēr ir daudz lietu, ko mēs darām pareizi. Un atvērtība ir tā īpašība, ar kuru mēs droši varam lepoties. Otkārt runa ir par talantu. Talants. Vēlos te pieminēt Eiropas eh, pētniecības padomi, tā profesora. Council, um, you see that openness is the result of Jūs redzat, kā atvērtība ir e, rezultāts tam, ka jūs saņemat cilvēkus no visurienes. 20% no cilvēkiem, kas darbojas e, pas, e, Eiropas pētniecības padomē, nāk no citām valstīm. Taču te tā virzībā jābūt ne tikai no augšas uz leju, bet arī pretē virzienam. Ja mēs to nesaprotam, tad, manuprāt, uh, mēs nepanāksim to līmeni. Tātad mums ir atvērtām institūcijām, taču arī mums jābūt arī atvērtiem citiem faktoriem, kas šodien svarīgi. Nesen es stāstīju šo lielisko stāstu par Stanfords universitātes profesoru, kurš pieņēma lēmumu. Nu, tas notikums viņš diviem gadiem viņš mācīja kursu kods 101 un viņš pieņēma lēmumu uh, to izlikt digitālā vidē. Tas ir normāli mūsdienās. Un tad viņš domāja, ka viņš varētu kaut kā vēl uzlabot to lietu. Proti šī kursa eksāmenu arī digitālā vidē izlikt. Oh, I'm sorry. I'm sorry to the interpreters. I'm going too fast. With, uh, when, uh, <laughs> es atvainojos tūkiem, ka runāju tik ātri, saka <laughs> runātājs um, komisāra kungs, jo es tiešām esmu aizkustināts. Tad es vienkārši stāstīju, cik svarīgi ir atvērtība un arī talants. Šis Stanfordas universitātes profesors pieņēma lēmumu ne tikai pašu kuršu, kursu izvietot tieši saistē, bet arī eksāmenu. Un tad desmitiem tūkstošu jauniešu no citām universitātēm visā pasaulē izmantoja šo iespēju mācījās tiešsaistē un arī eksāmenu kārtoja. Un augstākā atzīme šajā eksāmenā cilvēks, kurš saņēma augstāko atzīmi, bija jauniete no Lahoras, Pakistānā. 15 gadus veca jauniete. Stanfords Universitātes pirmā kursa uh, mācību priekšmatā. Uh, Amerikas modelī nav uh, universitātes, kurā visgrūtāk tikt iekšā. Es mācījos Harvardā, uh, Un es atceros, ka Harvarda raudzījās uz Stanfordu kā uz tādu etalonu, ko sasniegt ir vēl grūtāk. Tātad 15 gadu veca jauniete no Lahoras Pakistānā saņēmis augsto atbildi, atzīmi. Un tas nozīmē, ka atvērtība jums ļauj sasniegt cilvēkus, kurus jūs citādi nevarat sasniegt, ar, izmantojot parasto sistēmu. Un 20 eh, labākās atzīmes šajā kursā saņēma cilvēki, kas Stanfords universitātē nemaz nemācījās. Un tas arī ir tāds interesants fakts, bet tas drīzāk ir tāds kā joks. Es domāju, ka svarīgi ir tas, ka tad, kad jūs pavēraties un digitāla pasaule jums ļauj to darīt, tad jūs demokratizējat talantu. Jūs nonākat vietās un sasniedzat cilvēkus, kas citādi nebūtu sasnāguši augšgalu, un jūs varat iekļaut daudzus cilvēkus šai sistēmā un tieši to es vēlos panākt mūsu programmas nākotnē. Eiropas apsvārsnes, apvārsnes nākošā programma parāda šo atvērtību un starptautisko sadarbību. Tie būs spēles atslēgvārdi. Mūsu nodoms ar šo jauno programmu ir pavērties pēc iespējas vairāk. Būt atvērtiem visiem, visiem, kas vēlas iekļauties mūsu sistēmā. Es domāju, ka mēs neko nepanāksim, ja mūsu programma būs ieslēgusies Eiropā vien vai sadarbosies tikai pāris valstīm. Mums ir jāpavērs daudz vairākām valstīm. Tātad mans nodoms ar šo priekšlikumu, ko piedāvāsim parlamentam, un esmu apspriedis to arī šajā komitejā un ar Eiropas parlamentu deputātiem, ir pārcelt starptautisko sabiedrību nākošā līmenī. Šodien mums ir daudz asociāciju, taču mums ir jāpārskata veids, kā mēs domājam par šīm asociācijām, lai mēs panāktu, ka citas valstis palīdz citiem iekļauties. Mēs vēlamies asociēties ar valstīm, piesaistīt valstis, kas iespējams ar mums būs cita apsveruma dēļ, citas uh, pakāpes pa izcilības kāpnēm, citas akal. Uh, um, ir ar zinātnes jomām, kur tās ir stiprākas nekā mums cits vienkārši grib iesaistīties šai spēlē, un tieši to mēs nākotnē arī vēlamies. Mēs vēlamies būt atvērtāki dažādās programmas jomās, kā jau esam paziņojuši mūsu priekšlikumā. Mums būs šī atvērtā zinātnes programma, globālo izaicinājumu programma un atvērtās, atvērtā novatoris programma. Un šī programma nepārprotami ir atvērta pasaulē. Dāmas un kungi, e, tas ir fantastiski, ka varu būt ar jums apspriest šo lietu. Ir viena lieta Eiropa, programmai apvārsnes Eiropu, ar ko mēs varam būt atšķirīgi no citām pasaules daļām. Proti tā ir tā atvērtība, kur vēlamies panākt. Tātad liels paldies, ka manī klausījāties. Uh, you, paldies, komisāra kungs par jūsu lielisko arī izskaidrošanu par uh, tik svarīgu jautājumu un par to, pie kā strādājat arī Eiropas komisijā. Jūsu prezentācija bija ļoti skaidra. Arī jums, kā vienmēr, ir ļoti plaša filozofiska pieeja, un tas ir absolūti nepieciešams, lai uzdotu vissvarīgākos jautājumus. Piemēram, kā šodien varam organizēt pasauli? ļoti plašs un dziļš jautājums. Mūsu programma savā veidā varētu mums arī palīdzēt kā Eiropas Savienībai, lai varētu dzīvot šajā sarežģītajā pasaulē. Par talantiem runājot par atvērtību, tie vismaz ir ļoti svarīgi jautājumi, un tagad aicināšu nākamo runātāju īsai uzstāšanai, aicinu izteikties īsi Joichi Ito kungs, ministra vietnieks no izglītības, kultūras, sporta zinātnes, tehnoloģijas ministrijas Japānā. Jūs um, esat stājies ēmatā kopš 17. gada jūlija. Jūsu akti aktivitātes un arī vēsturi jūsu CV ir milzīgs. Jūs esat strādājis vēstniecībā apvienotāju karalistē, jūs strādājat arī pie uh, atoma enerģijas politikas izstrādes, atoma enerģijas aģentūrā politikas koordinācija un tam līdzīgi. Tas viss mums ir ļoti svarīgi. Lūdzu, vārds jums, ministra kungs. Paldies! Gudētais Sieži Būzē kungs godāmais eh, Balrūbekungs, godētais eh, Moriškungs un Gorjomīkungs, dāmas kungi. Esmu Jočīto, esmu no Izglītības kultūras sporta zinātnes tehnoloģijas ministrijas Japānā. Man ir ļoti liels gods šodien uzrunāt eh, pārstāvjus no sabiedrības, runāt par zinātnu tehnoloģiju Eiropas parlamentā. Uh, Vispirms runājot par devīto pamatu programmu Eiropas apvārsnes, par ko runāja tikko komisārs Moidešs. Man ir prieks redzēt, ka Eiropas budžets zinātnē un izglītība un tehnoloģijām ievērojami pieaugs. Inovācijām arī. Tas tikai norāda uz to, ka Eiropas Savienība piešķir zinātnē, tehnoloģija, inovācijā kārtīgi lielu lomu un nozīmi. Es saprotu, kā apvāršņa programma iestājas par atvērtu inovāciju, zinātni izglī, un izaicinājumiem konkurētspējā un izglītībā. Šie pīlāri ir ārkārtīgi arī tuvi Japānas politikai par zinātnes tehnoloģiju, inovāciju, STS un citiem aspektiem. lai arī vēl publiski nav pieejama visa šī apvāršņa programma, es gribu runāt par to, cik svarīgi ir nākamā iniciatīva par iespēju sadarboties starp Eiropas Savienību un Japānu attiecībā uz jaunās programmas pīlāriem. Pirmkārt, Runājot par inovāciju pīlāru, mēs uh, mēģinām padarīt uh, Japānu par inovācijām draudzīgāko valsti pasaulē. Mēs tad arī veicinām uh, zinātni inovāciju attīstību, lai tā būtu nepārtraukta bez pārāvumiem. Tad arī inovācijas aģentūra ministrijas pārziņā strādā pie pētniecības inovācijas aktivitātēm, gan runājot par pamatzinātni līdz pielietojumam un to darām saskanīgā izsaptarošā veidā. Šī aģentūra arī strādā, lai atbalstītu jaunu uzņēmumus, balstoties arī uz lieliskiem pētniecības rezultātiem. Es uzskaitu, ka Eiropas inovācijas komitejas koncepts norādījis to, ka ESC arī spēlēs līdzīgu lomu kā šī mūsu inovācijas aģentūra Japānā. Uh, sagaidu, ka ISI un JST tādējādi arī varēs apmaini, apmainīties ar pieredzi tuvākajā nākotnē. Otrkārt, par globālo izaicinājumu pīlāru gribu arī informēt par to, ka Japāna vēlas risināt sociālos jautājumus ar zinātnes tehnoloģijas inovāciju palīdzību. Par um, šo īstenot attiecīgo politiku, lai būtu ilgi, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķis. ANO arī 2015. gadā pieņēma zinātnes tehnoloģijas inovāciju programmu. Tad arī šis var būt ļoti svarīgs instruments uh, šo mērķu sasniegšanā. Mēs aicinām, lai arī zinātnes tehnoloģija un inovācijas tiktu paredzēts kā svarīgs elements ilgspējīgo attīstību mērķu sasniegšanai. Tālāk, protams, kā arī pamatzinātne ir ārkārtīgi svarīga. Šī fundamentālā zinātne ir būtiska visām STI aktivitātēm. Arī āpāršņa programmā tiek norādīts uz to, cik fundamentālā zinātne ir būtiska un ka atvērtā zinātne ir viens no svarīgākajiem pīlāriem Tagad vēlētos apskatīt Japānas Eiropas Savienības pētniecības apmaiņas situāciju. Vairāk nekā 9 miljoni zinātnieku apmeklē Japānu, vairāk nekā 400 tūkstoši Japāņu pētnieki dodas uz Eiropas Savienību katru gadu. Tie 25 līdz 30 procenti no starptautisko pētnieku apmaiņas. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība jau spēlē svarīgu lomu kā Japānas pētnieku partneri. Tālāk arī runājot par šīs sesijas tematiem. Eiros apvāršņu programmas starptautiskā sadarbība. 18. gada janvārī mūsu ministrs Hajāši eh, noturēja diskusijas ar komisāru Moidašu. Viņi vienojās stiprināt ES Japānas sadarbības zinātnes tehnoloģijas jomā. Mēs uh, arī atbalstam šo atvērtību pasaulē, par ko iestājas arī komisārs Moedišs, un mēs ceram, ka Japāns Eiropas Savienības sadarbība arī īstenosies apvāršņu programmu kontekstā. Tādējādi mēs augsti novērtētu, ja nākamajā pamat programmā tā būtu daudz draudzīgāka pētniekiem, kas nav no Eiropas Savienības valstīm. Starp mūsu ministru un komisāru um, sarunās viņi vienojās uh, apmainīties ar, eh, veicināt arī jauno pētnieku apmaiņu un arī citas jomas, par kurām panākt vienošanās. Man ir prieks arī paziņot, ka arī ir uzsākt jau sagatavošanās darbi, lai īstenotu eh, šo vienošanos par kvantu tehnoloģiju, piemēram, Japānas komande ir uzaicināta uz Eiropas kvantu komitejas uh, sanāksmi, kas pagājušajā mēnesī notika Vācijā, un mēs piedāvājam tagad īstenot Japāns Eiropas Savienības sadarbības komiteju kvantehnoloģijas jomā. Japāna un Eiropas Savienība ir strateģiskās partnerības vienošanās noslēgšanas fāzē. To arī vienojamies pagājušā gada decembrī esam ļoti svarīgi partneri, mums ir kopīgas vērtības, arī sadarbība SPI pieauga aizvien vairāk. Es ceru, ka arī apvāršņa programmā turpināsies mūsu partnerība un attīstība. Ceru, ka šīs dienas uh, uh, seminārs ir uh, mums visiem nesīs augļus. Paldies par jūsu uzmanību. Uh, slightly... Jā, paldies. Nu, bija gana ātri, bet nu izdevās. Paldies jums liels par uh, uzstāšanos, Joiči Ito kungs. Un tagad uz īsu uzstāšanos aicinu Fumikazo Sato kungu, kurš ir uh, Instrēlās zinātnes tehnoloģijas politikas un vīdes bīroja ģenerāldirektors no Ekonomikas, Tirzniecības un Industrijas ministrijas Japānā. Jūsu pieredzējis, redzu arī, ka esat ļoti daudz darījis. Japānas industriālo standartu komiteja, ražošanas industrijas birojas, jūs esat bijis arī starptautiskās tiesniecības industrijas ministrs, jūs arī esat piedalījies misijā uz Eiropas Savienību Arī tad arī esat strādājis eh, ar jaunu uzņēmumiem, tehnoloģijām, maziem vidējiem uzņēmumiem. Ļoti plaši ir jūsu darbības loks, lai mums būs tiešām eh, ļoti interesanti jūs uzklausīt, Satokungs. Paldies! Augsti godātais eh, fórum priekšsadētāji, godētais Kārlis Moedeškungs, komisārkungs raksti, godātais Būzekung, Grūbikungi, dāmas kungi. Tātad, jā, esmu ģenerāla direktors, atbildīgs tieši par industriālo zināt, tehnoloģijas politiku vīdi. Vēlos pateikties jums visiem par to, kas esat ieradušies šodien uz šo konferenci. Vēlos paust arī uzteikt un pateikties parlamentam. Eiropas parlamentam liels paldies par to, ka mums ir lieliski iespēja jāapmainīties šodien viedokļiem. Man ir ārkārtīgi liels gods uh, runāt šeit jūs priekšā. Uh, šodien es vēlētos runāt par trim lietām. Vispirms par sadarbību starp ES un Japānu. Otrs jautājums par atvērto inovāciju nozīmi Un visbeidzot par zinātni un tehnoloģijām. Vispirms tā tad uh, sesijas tēma devītā pamata programma un starptautiskā sadarbība. Japāna veids kopīgas pētniecības attīstības programmas ar Eiropas Savienību industriālo tehnoloģiju jomā. Nu, piemēram, Nacionālajā industriālās zinātnes tehnoloģiju jomā. Uh, Viņi piedalās Stasser projektā. Tā, kura mērķis ir izveidot nākamās paaudzes tehnoloģijas pēc 20. gada. Tad arī vēl Japāņu Universitātes pētniecības centri Eiropas Savienībā ir sadarbojušies arī civilās aviācijas projektā Sanjet 2. Esam strādājuši kopā, lai uh, izveidotu mazāku krāvu sistēmu, mm, nodrošināt kontroli, uzraudzību, menedžmentu, kā arī izmantot nākamās paudzes vieglos materiālus. Šie projekti ir piemēri, kā var notikt starptautiskā sadarbība, un tas sakrīt ar šīs dienas tēmatu. Uzskatu, ka tā ir laba prakse veidot jaunas tehnoloģijas, īstenojot kopīgas pētniecību un attīstības programmas starp ES Japānu. Uh, izmantojot vienu otru priekšrocības un stiprās puses. Mums tiešām ir ļoti liels prieks, ka mums ir šī ciešā komunikācija ar mums ļoti svarīgajiem Eiropas draugiem. Un tagad otrs punkts. Es saprotu, ka jaunā pamatprogramma apvārsnis 2020 ir attīstības ceļā. Nākamā programma sauc uh, Eiropas apvārsnis. Uh, Un tad arī tiks piešķirties 100 miljārdi eiro šai programmai, balstoties uz budžeta projektu, kas tika izziņots 2. mājā. Eiropas apvāršņa programma sāk savu darbību 2021. gadā. Tā balstās uz trim pīlāriem, kas veido šīs programmas struktūru. Pirmais pīlārs - atvērtā zinātne, otrais pīlārs ir uh, Eh, izaicinājumi pasaulē, industriālā konkurētspēja un trešais pīlārs - atvērtās inovācijas. Šie pīlāri arī ļoti svarīgi Japānā. Īpaši jau trešais pīlārs - atvērtā inovācija. Mūsu misija ir stiprināt industriālo konkurētspēju ar eh, atvērtās inovācijas starpniecību Japānā. Esmu dzirdējis, ka pilotu projekti, kas ir īstenoti apvērsni 2020 Eiropas inovācijas padome ar mērķi komercializēt inovatīvās idejas un atbalstīt uzņēmēju darbību mazos vidējos uzņēmumus. Un ka tas ir bijis tiešām liels uh, panākums, un arī šī pieeja notiek nu, dienu laikā. Visbeidzot, vēlētos norādīt arī, ka izanojām politiku, lai atbalstītu atvērtās inovācijas, nu, piemēram, komercializējam MVU er, pētniecības attīstības projektu, sadarbojoties ar in, Inovāciju institūtu. Uh, Un arī tad veicinām nacionālu līdzdalību pētniecības attīstības programmās. Universitātēs, piemēram, ir uh, izveidojušas kopīgas laboratorijas, lai komercializētu jaunās tehnoloģijas, uh, kuras izstrādā pētniecības institūta un universitātes. Tā rezultātā viņi var pāriet uz jau piemērošanas fāzi un ņemt vērā kompāniju vajadzības. Vispirms izveidojam pētniecības attīstības laboratorijas ar privātu kompānijām, lai nu veicinātu arī tehnoloģiju transferu no pētniecības institūtiem universitātēm uz privātajām kompānijām, balstoties uz viņu vajadzībām. Uh, Un te es gribētu teikt, ka atvērtā inovācija ir ārkārtīgi svarīga, lai pārvarētu izaicinājumus un attīstot arī jaunos produktus un pakalpojumus, lai varētu uh, attīstīt jaunu sabiedrību un nodrošināt labklājību arī mūsu pēcnācējiem. Līdz ar to ļoti svarīgi, lai Japāna un ES dalītos ar mūsu pētniecības attīstības rezultātiem. Uh, Un uh, tādējādi, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgās attīstības mērķus SDGs, ko esam noteikuši par prioritāti. Ir daudz izcils kompānijas pētniecības institūcijas gan Japānā un Eiropas Savienībā, taču mums vienam otru ir jāpapildina, jāstiprina vienam otru, izvēršot sadarbības starp ES un Japānu. To varētu izmantot, lai pārvarētu globālās izmaiņas, klimata izmaiņas un lai sasniegtu ilgspējīgās attīstības mērķus. Es sagaidu, ka es un Japāna turpinās savu win-win sadarbību. Eiropa apvā, Eiropas apvāršņu programmu ietveros, un uh, šis seminārs noteikti būs pirmais solis, lai izveidot jauns sabiedrību. Paldies! Uh, thank you very much. Liels paldies ģenerāldirektora kungam. Paldies arī jums, ministra kungs. Ka, tad paldies jums abiem. Šie ir konkrēti piemēri, ko dzirdējām par to, kā organizēt uh, uh zinātni un pētniecību, un arī par to, ka esat atvērti noskaņot sadarbībai ar Eiropas Savienību. To mums bija ļoti interesanti uzzināt. Uh, Un, un tagad gribētu aicināt klausītājus iesaistīties īsā diskusija. Sākšu ar Kudrickas kundzi. Vārds jums. Thank you very much. Uh, of course I have... Paldies. Uh, protams, man ir uh, daži jautājumi komisāra kungam. Es piekrītu jums, komisāra kungs, ka zinātne ir ļoti spēcīgs diplomātisks instruments. Paturot prātā, ka aizvien pieaug populisms un uh, ir aizvien vairāk redzama demokrātijas krīze vairākās dalībvalstīs. Vai mums drīzāk nevajadzētu uh, pievērst savu uzmanību pēc 2020. gada valstī mūsu pamatfrauga programmā? Uh, jūs um, esat norādījis, ka pamatprogrammai nākamajai ir jābūt atvērtākai pret mazāk attīstītajiem Eiropas reģioniem. Un otrs jautājums, vai komisija sakos profesoram Lamī ziņojumam un sadarbosies ar Austrāliju un Kanādu? Kā tas ietekmēs līdzšinējās sadarbības tendences un kādi ir iespējamie ieguvumi Eiropas Savienībai? un kā Eiropas Savienībā varētu ar šīm konkrētajām valstīm sadar sadarboties, vai Austrālijas un Kanādas iestādēm un pētniekiem būtu piekļuve Eiropas līdzekļiem. Un ja tā, vai tad Krievijas, Indijas, eh, Brazīlijas uh, status kaut kādā veidā mainīsies? Vai šī startautiskā sadarbība varētu tikt stimulēta ar vienu centralizētu fondu, kā to iesaka arī profesora pētniecības grupa? Un pēdējais jautājums. Es domāju, ka mums ir jāsagatavo ziņojums eh, par zinātniskās sadarbības eh, ar trešajām valstīm rezultātiem piemēram, cik daudz uh, liet, ziņ, pētījumi ir publicēti, cik jauni patenti ir reģistrēti, cik uh, daudzus jaunus talantus Eiropa ir ieguvusi, cik daudzos projektos Eiropa ir iesaistījusies. Es domāju, ka šāds ziņojums būtu ļoti svarīgs, lai uh, gūtu atbalstu šai komisijas iniciatīvai par atvērtību pasaulē. Vai komisija mainīs uh, Eh, trešo un eh, asociēto valstu definīciju un arī noteikumus to dalībai. Ir ārkārtīgi svarīgi uh, par to domāt, jo īpaši Brexit kontekstā. Dažas nedēļas pirms apvāršņa programmas uh, publicēšanas uh, nav par agru jautāt, kāds būs Lielbritānijas nākamais status. Kabrizons Ruijas skundze. Paldies! Apsveicu uh, komisāru ar palielināto budžetu. Manuprāt, šis ir viens no ambiciozākajiem uh, budžeta projektiem pamatprogrammai. Bet, uh, manuprāt, ir ļoti interesanti atvērt šo pamatprogrammu un stiprināt starptautisko sadarbību. Viens no vidustermiņa secinājumiem mūsu parlamenta uh, Uh, mūsu parlamenta vidustermiņa izvērtējumā mēs arī aicinājām pastiprināt starptautisko sadarbību. Man tas uh, ir ļoti svarīgs uh, jautājums, kā strādāt tālāk. Paldies arī mūsu viesiem. Es saprotu, ka Japānai un Eiropas Savienībai ir līdzīgas ekonomiskās un sociālās attīstības situācijas, un mēs arī saskaramies ar līdzīgiem izaicinājumiem, Mums ir jācīnās par šiem izaicinājumiem kopā un globālā līmenī. Viens no visinteresantākajiem eh, jautājumiem, par ko dzirdēju šodien, ka vajadzētu sasaistīt šo sadarbību, domājot arī par ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs mērķis mūsu sadarbībā un kādas būs dalībvalstu un jauno valstu attīstības, manuprāt, ir jābūt tādai miedarbībai starp visām valstīm. Mēs nevaram izvairīties no atvērtības. Šī programma ir jāatver un jāpaplašina. Paldies! Uh, sorry. Thank you, madam. Paldies! Jurkanēns kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos izmantot šo iespēju un pateikties visiem mūsu lieliskajiem runātājiem un mūsu viesiem no Japānas, kas ir ieradušies Eiropas parlamentā un uzstājas ar savām runām. Eiropas parlamentā mēs uzsveram, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu sadarbība zinātnes un uh, tehnoloģiju jomā starp Eiropas Savienību un Japānu. Un tagad mums ir tirdzniecības nolūgums starp Eiropas Savienību un Japānu. Tas nozīmē, ka mūsu saiknes nākamajos gados būs vēl ciešākas un tiks radītas jaunas iespējas. Es pati nāku no Somijas, un Somija ir viena no tām valstīm, kas vienmēr ir daudz investējusi pētniecībā un inovācijās, bet varbūt ne tik daudz kā Japāna. Japāna ir ļoti labs piemērs visām uh, Eiropas valstīm, jo Japāna vienmēr ir ļoti aktīvi investējusi inovācijās un pētniecībā. Uh, Japāna pašlaik investē 3,5% no jūsu IKP pētniecībā un inovācijās. Un mēs esam noteikuši Eiropā mērķi, ka mums ir jāinvestē 3%, jo pašlaik netiek investēti pat 2%. Dalību valstīs tiešām ir krietni vēl jāpastrādā, un te mēs Eiropas parlamentā aicinam visus ņemt piemēru no Japānas un investēt atbilstošus līdzekļus pētniecībā, zinātnē, inovācijās. Jūs esat ļoti labs piemērs un Japānas vēsture ir īsts veiksmes stāsts, jo jūs esat investējuši pareizajās lietās. Un tagad esam ļoti priecīgi, ka komisija ir uh, ierosinājusi, ka mēs paplašinam savu uh, pamatprogrammu apvārsnes. Iepriekšējā programmā tie bija 80 miljardi, un tagad komisārs ierosina to palielināt līdz 100 miljardiem eiro. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Eiropas parlamentā mēs atbalstītu pat vēl lielāku palielinājumu līdz 120 miljardiem. Tāda ir parlamenta nostāja, un tagad mēs sākam vest sarunas ar komisiju un dalību valstīm. Bet uh, Parlaments noteikti ļoti atbalsta lielākas investīcijas pētniecībā un izstrādē visās dalību valstīs. Esmu pārliecināta, ka parlaments atbalstīs to, ka mums ir jāturpina cieši sadarboties ar trešajām valstīm, arī tādām valstīm kā Japāna nākotnē. Mēs zinām, cik tas ir svarīgi pētniecības un zinātnes kvalitātei. Tam ir jānotiek starptautiski. Paldies visiem runātājiem par ierašanos šodien. Tas ir tiešām iedrošinos signāls mums visiem, kas darbojas uh, rūpniecības uh, zinātnes un tehnoloģiju jomā. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem. Vai vēl kāds uh, no deputātiem gribētu ko teikt? Pīringas kundze. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs, cienījamie viesi. Paldies, ka esat atraduši laiku pievienoties mūsu komitejas sanāksmē. Protams, tā neapspriestā tēma uh, ir turpmākā sadarbība ar apvienoto karalisti. Parasti jūs sakat, ka starptautiskās sadarbības stiprināšana ir ārkārtīgi svarīgs elements apvāršņu programmā. Jūs arī esat eh, teikuši, ka jūs gribētu koncentrēties uz ietekmi un tā uz to arī balstīt uh, savu pieeju, arī veidojot partnerības. Jūsu kabinets ir norādījis, ka ir jākoncentrējās uz programmas racionalizāciju, tā lai citi partneri ārpus Eiropas Savienības varētu piedalīties vieglākā veidā. Vai jūs apsverat arī citāda veida starptautisko partnerību iespējas? Tas būtu mans pirmais jautājums. Un uh, mans otrs jautājums būtu par to, kā darbosies šis līdzfinansēšanas mehānisms. Es saprotu, ka atbildi uz man otro jautājumu vajadzēs gaidīt līdz 7. jūnijam, bet varbūt varat pateikt jau ko tagad. Paldies! Maties Skundze, lūdzu. Vou falar na língua irmã. Paldies, priekšsādātāji! Runāšu portugāļu valodā, tuva valoda japāņu valodai. Sākšu ar to, ka pateikšos mūsu viesiem par pievienošanos mums šodien. Eiropas Savienībai un Japānai ir ilga sadarbības vēsture. Mums ir bijušas vairākas misijas uz Japānu, un man bija uh, liels gods piedalīties vienā no šīm misijām 2013. gadā. Un man bija liels, uh, man ir liels prieks, ka sadarbība notiek. Man arī ir liels prieks, ka ir paredzēts budžeta palielinājums nākamajai pamatprogrammai. Uh, parlaments uh, piedāvāja šo skaitli 120 miljardi, tagad piedāvājums nedaudz zamāks. Un uh, komisārs arī tad ir piedāvāts klājā ar. Um, uh, acrescentar algumas. Piedāvāsim daudz zemāku summu, bet es ceru, ka mēs nonāksim pie kompromisa. Vēlējos uh, pieminēt dažus jautājumus, kas varbūt vēl neizskanēja. Es piekrītu uh, pārējo kolēģu uzdotajiem jautājumiem. Un es vēlējos zināt, Starptautiskā sadarbība ir uh, krietni uzlabojusies. Tagad uh, Eiropas Savienībā uh, ir tiešām vēlojami ļoti lieli uzlabojumi, ir labāka sadarbība ar dažādām valstīm. Mm. Šis darbs ir uz nākotni vērsts. Un es gribēju jautāt, kā lai mēs garantējam, ka mēs uh, spēsim turpināt veicināt uh, uh, civilu tehnoloģiju izmantošanu un kā lai uh, sadarbība ar trešajām valstīm notiktu balstoties uz uh, vienādām vērtībām un cilvēktiesību ievērošanu. Eiropā ir mūsu cilvēktiesību ietvars. Dažkārt mēs sadarbojamies ar valstīm, kurām nav tādas pašas vērtības kā mūsējās. Kā lai mēs nodrošinām šo sadarbības daļu? Paldies! Citu jautājumu no parlamenta deputātiem laikam vairs nav. Paldies! Un tagad uh, lūkšu komisāru atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par jautājumiem. Sākšu ar, kad Rikas kundze saka, komisārs. Jā, protams, detalizētāku informācijas varēšu sniegt pēc dažām nedēļām, bet varu jums a, uh, apliecināt divas lietas. mans, mana apņemšanās palielināt uh, budžetu un arī paplašināt uh, tvērumu, iekļaut uh, vairāk valstu. Uh, tā ir mana personīga apņemšanās. Es to vēlos panākt, es to teicu vairāk kārt. Mūsu moto ir izcilība, bet mēs gribam palīdzēt arī citiem sasniegt izcilību, Es zinu, ka tas ir ļoti tuvs jautājums arī jums, un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs programmai. Es ceru, ka būsiet patīkami pārsteigta par to, ko esam ieplānojuši, lai palīdzētu citiem, un tad mēs noteikti varēsim par to arī sīkāk runāt. Jā. Tagad es nevaru atklāt vēl visu, bet uh, mums ir paredzēts būtisks palielinājums šajā ziņā. Jūs man uzdevāt jautājumu arī par Lāmijas ziņojumu. Mēs runājam par tādām valstīm kā Austrālija un Kanādu. Es nevēlos runāt par specifiskām valstīm, bet es gribēju norādīt, ka starptautiskā sadarbība ir jāatver un jāīsno ne tikai kā zinātnes diplomātija, bet mums ir jāiesaist arī valsts, kurām gribam palīdzēt. Esam vēršies arī pie Tunisijas. Tunisija ir valsts, kas cīnījās par demokrātiju. Tā bija ļoti smaga cīņa, ļoti sliktā vēstures brīdī. Mēs vēlējāmies izmantot uh, mūsu darbību kā politisko zīmi, signālu. Līdzīgi rīkojāmies Ukrainas gadījumā. Bet tādas valstis, jā, sauksim tās vārdā, iekļaut arī Kanādu. Kanāda ir, ir valsts ar lieliskām zinātnes tradīcijām, un viņiem vajadzētu sadarboties. Jā, es varu teikt, ka es gribētu, lai man būtu piedāvājums, kas ļautu sasniegt tādas valsts kā Kanāda. Mums ir jābūt kritērijam, uh, kas ir atšķirīgi no šodien izmantojamiem kritērijiem, lai mēs varētu sasniegt šādu mērķi. Jautājums, uz ko šodien nevaru atbildēt tieši, ir jautājums par apvienoto karalisti, jo tas ir atkarīgs no citām diskusijām, tas ir atkarīgs no sarunām, tas nav atkarīgs no manis. Bet eh, kas, at, kas ir atkarīgs no mums, nevis manis, bet no jums, uh, ir tas, ka mums varētu būt tāds sadarbības jēdziens, kas ļautu citām valstīm arī pievienoties. Ja nākotnē apvienotā karaliste izvēlēsies, un arī mēs izvēlēsimies uh, nākotnes sadarbību zinātnes jomā, un es ceru, ka pēc uh, šīs nestabilās situācijas mēs nonāksim tādā punktā, ka mums būs iespējama sadarbība, un ja viss noritēs veiksmīgi, es domāju, ka durvis, protams, ir atvērtas. Uh, apvienotajā karalistē visdažādāko iemeslu dēļ. Apvienotajā karalistē esam vajadzīgi mēs, un mums ir vajadzīga apvienotā karalista. Cerēsim, mēs noteikti sagatavosim visu, domājot par nākotni ņemot vērā ne tikai tādas valsts kā apvienoto karalisti, bet arī, kā jūs pieminējāt, Kanādu un citas. Jūs pateicāt kaut ko svarīgu. Uh, mums ir jāizvērtē, cik daudz patenti ir panākti, cik daudz kopīgo publikāciju ar trešajām valstīm, un šo skaitļus noteikti apkoposim. Kapizons Rūisas kundze. Paldies par labajiem vārdiem, paldies par jūsu palīdzību. Jūs kad bijāt referenti un sagatavojāt ziņojumu. Tas bija ļoti labs, tas palīdzēja mums strādājot pie stratēģijas. Paldies jums par to. Jūs izmantojat kādu vārdu, kas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas nākotnē. Tad reciprocity angliski sadarbība, miedarbība. darbība Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jāveicina labāka globalizācija un jābūt tātad miedarbībai. Nevienmēr tas pašlaik ir līdzsvarot. Eiropa ir atvērta noskaņoti, citas valstis tikmēr nē. Ir valstis, kuru uzņēmumi piedalās mūsu programmās, bet mēs nevaram piedalīties viņu programmās. Es pilnībā jums piekrītu. Virkunenes kundze. Uh, Paldies par pausto atbalstu un jūsu komentāru. Un kā jūs arī teicāt, parlamentam un komisijai priekšā ir smags darbs, ir uh, uh, ļoti patīkami dzirdēt, ka Eiropas parlaments uh, ir atbalstoši noskano, noskaņots. Vīringas kundze, jūs runājat arī par nākotnes attiecībām ar apvienoto karalisti. Uh, Jā, pateikšu vēlreiz, ka es nevaru atbildēt uz šo jautājumu jau zināmu iemeslu dēļ, bet es ceru, ka mums nākotnē būs attiecības, un ja mēs tās veidosim, ja mēs strādāsim pie savas programmas tā, ka Eiropas, kā apvienotā karaliste var iesaistīties kā trešā valsts, tas būtu lieliski. Neatkarīgi no tā, kāds priekšlikums jums tiks iesniegts, Tas būs taisnīgs priešlikums, gan arī ņemot vērā attiecības un uh, finansiālo atbalstu valstīm. Mēs gribam, lai valstis piedalās, bet mums ir jābūt taisnīgiem, izvērtējot, cik tas viss maksā, cik izmaksā administratīvās, administratīvā sadaļa, jābūt tādām attiecībām, lai valstis arī apmaksātu savu rēķina daļu. Un pavisam ātri līdzfinansēšana. Līdzfinansēšanas mehānisms uh, ir ļoti iespējams, mums jau ir labi pastāvoši mehānismi. Es nevaru teikt, ka būs milzīgas izmaiņas uh, līdzfinansēšanas mehānismā, bet detalizētāk informāciju varēšu sniegt vēlāk. Matīša skundze. Jā, tūki neiebilst, runāšu uz minūti portugāļu valodā. Deputāda, muito obrigado. É sempre um gosto vê-la aqui. Paldies. Vienmēr liels prieks eh, jūs redzēt, Miteša skundze. Jūs sniedzāt labu piemēru, ka iepriekš, ja es piedāvājums bija uh, 100 miljonus, cik samazinājās uz 80, tagad jūs piedāvājat 120. Es ceru, ka mums izdosies panākt budžeta palielinājumu, mēs rēķinamies ar Eiropas parlamentu atbalstu. Jums bija jautājums par to, ka nākotnē uh, programmu vajadzētu vienmēr izmantot civiliem mērķiem. Apvāršņa programma ir paredzēta civiliem mērķiem, tā nav paredzēta militāriem mērķiem, un tā ir robeža, ko mēs nekad nepārkāpsim vērtības ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas nākotnē. Te mēs runājam tikai par zinātnes uh, programmām. Mūsu sadarbības partneriem ir jāievēro līdzīgas vērtības kā mums cilvēktiesības, uh, pamatiesību harta. Tie, tas viss ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai zinātnes jomā, bet uh, uh, vispārīgi. Ja mēs nestrādāsim pie šo vērtību ievērošanas, tad savu darbu nebūsim paveikuši pilnvērtīgi. Paldies! Paldies, komisārkums! Var jums apliecināt, ka mūsu tulki tika galā ar jūsu runu bez kādām problēmām? Iespējams, ka portugāļu valodā jūs izsakāties vēl daļrunīgāk nekā angliski, tas gan mm, izklausās eh, <laughs> neiespējami, bet, nu, tāda iespēja pastāv. Dargie draugi, ir lieliska sasaiste starp mūsu atvērto sēdi un nākošajām divām sēdēm. Un kā šāda saikne būtu vārdi ko jums pateiks Pols Rībiks. Viņš ir ļoti pieredzējis ne tikai ITRE komisējā, komitejā, bet arī STO panelī. Viņš ir bijis priekšsēdētājs un pat labāk viņš ir priekšsēdētāja vietnieks. Vārds jums. Liels paldies! Irši, es domāju, ir lieliski šeit tikties Eiropas parlamentā. Jā, es zinu, vieglāk ir tulkot no japāņu valodas uz angļu nekā no angļu uz japāņu. Es esmu lepns par šo um, Science and Technology in Society, jeb uh, zinātnes un tehnoloģijas sabiedrības forumu. Tā ir ļoti laba saikne ar Eiropas parlamentu, ar Eiropas komisiju, jo mums ir svarīgi panākt rezultātu uh, mūsu pilsoņiem, tāpēc es domāju, 100 miljārdi, par kuriem mēs runājām, nav pietiekami, lai apmierinātu uh, zinātnes un pētniecības vajadzības Eiropas līmenī. Es domāju, mums būtu jārunā arī par lauksaimniecības jomu. Jo arī lauksaimniecības jomai vajadzīgi jauni mērķi, jaunas darbības un jaunas tehnoloģijas. Tāpēc te būtu jākoncentrējas uz eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem. Otrais ir eh, pārtiks nodrošinājums, sastais ir eh, sanitārija apstākļu tīrs, ūdens un septītais ir atjaunīgās enerģijas panākšana. Tas ir tieši mērķis mūsu komiteju, mēs varam apliecināt mūsu lauksemniecības ļaudīm, ka mums ir kaut kas jādara jaunsemnieku interesēs šīs jomas attīstībai īpaši Āfrikā. Tur mums jānodrošina, ka cilvēki var pārtikt no sava darba, pateicoties modernākajām zinātnes tehnoloģijām. Runājot par kohēziju, šodien uzzināju, ka, protams, mēs skatāmies uz uh, autonomajām autonomajiem automobīļiem, taču jāskatās uz infrastruktūru. Kā darbojas um, mākslīgā inteliģence? Mums tā jādabūna mūsu infrastruktūrā, lai tas viss darbotos kopā. Tā tad mūsu mm, pašvaldībām, reģioniem ir jāpanāk eh, vismodernākā tehnoloģija ne tikai Eiropā, bet arī visā Eiropā. Tagad tas attiec arī uz tirzniecības nolīgumu ar Japānu. Japāna varētu sniegt Eiropas Savienībai daudz preces un pakalpojums. Mēs arī varam būt noderīgi Japānai. Mēs varam um, panākt progresu arī attīstības jomā. Eiropas parlaments un jūs. Uh, Itri komitejas priekšstādātāji, norādiet, ka mēs virzamies priekšai konsekventajā veidā un izmantojot ir sociālos mēdījus, paziņojot pasaulē, ka pētniecībai un zinātnē ir jābūt par prioritāti Eiropā un pasaulē. Paldies! Lielas paldies, saka Buzekungs. Vēlos pateikties visiem runātājiem mūsu atklāšanas sēdē, un tagad neliela pauze, un pauzes laikā es aicinu šeit nākt uz uh, tribīni pirmās sesijas uh, dalībnieks Ruso kundzi, Makinel kungu, Čubači kungu un Irino kungu. Un mūsu galvenais moderators šai sadaļai ir Borgiņāna kungs. Viņš ir Eiropas pētniecības padomas priekšsādātājs. Lielas paldies! Kurina. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, esmu pagodināts jūs uzzināt šajā otrajā sadaļā. Šī sadaļa, kā zināt, ir veltīta galvenajiem izaicinājumiem, kur saskars cilvēce, Eiropas apvārsnes pavārta Eiropa pasaulē, ZTS fórums, un mums ir uh, runātāji, kuri izteiksies par šiem jautājumiem. Kā pirmā uzstāsies Kristina Ruso. Viņa ir strādā pētniecības un novatoras ģenerāla direktorātā. Viņa ir atbildīga par starptautisko sadarbību kopš 2013. gada jūlija. Viņa ir atbildīga par pētniecības un novatorismu veicināšanu ar starptautiskiem partneriem, lai stiprinātu Eiropas eh, izcilības zinātnes jomām piesaistīs spēju. Liels paldies profesoru Burgiņonu un visiem citiem. Man ir grūti uzstāties pēc tik iespaidīgas eh, komisāra Moedeša uzstāšanās un pēc šīm svarīgām diskusijām, kas notika pēc tam. Ņemot vērā to, ka mēs esam mazliet iekavējuši darba grafiku, es izteikšos pavisam īsi un pateikšu tikai pāris lietas, lai ievadītu šo darba sesiju. Temats ir galvenie izaicinājumi, kuriem saskars cilvēks, devītā ietvara programma sadarbība Eiropa pas, pavērta pasaulē. Sī, šī devītā pamatprogramma Eiropas apvārsnis, kā to devē, tā tā tiks saukt mūsu priekšlikumā, un to jau arī tā nosauc daudzgad finanšu schēmas priekšlikumā Šī programma ir veidota, lai stātos pretī galveniem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras cilvēci. Mēs daudz esam strādājuši, gatavojot programmu Eiropa apvārsnes, Eiropas apvārsnes, sazinājāmies ar zinātnisko sabiedrību nacionālā līmenī, starptautiskā līmenī, tāpat, un tad arī sazinājāmies ar pilsoņiem, arī ar mūsu zinātniekiem, lai saprastu, kas ir tie galvenie izaicinājumi kuriem mums jāstājas pretī kopā, izmantojot mūsu zinātnes un novatoras programmu Eiropas apvārsnes. Norisinājās šīs apspriešanās. Un kā jau jūs zināt, es varu sīkāk pastāstīt par eh, programmu apvārsnes Eiropa, eh, kas tiks pieņemts 7. jūnijā, taču pieņemot daudzgad, prezidenta daudzgad finanšu schēmu, mm, par šo programmu jau tiks sniegta informācija. Šajā programmā būs trīs pilāri Viens ir tas, kuram grib pievērst galveno uzmanību, ir globālo izaicinājumu pīlārs kopā ar atvērtu zinātni un atvērtu novatorismu. Globālo izaicinājumu pīlārs ir apzināti veidots, lai stātos pretī tiem iz, galvenajiem izaicinājumiem, kuri, kā uzskata mūsu pilsoņi un eh, zinātnieki, uh, Ehm, ir jārisina cilvēkiem. Tā te ir runa arī ar likspējiskās attīstības mērķu sasniegšanu. Te ir runa par ehm, pārtiku, dabas eh, resursiem, eh, drošība, klimats, enerģētiskā mobilitāte, mm, industriālā tehnoloģija, tās kapacitātes. Šīs ir galvenās jomas, kas uzsver mūsu kas ir pamats mūsu ekonomikas un sabiedrības transformācijai. Svarīgi um, mums šos mērķus panākt, sadarbojoties zinātniekiem. Es solīju izteikties īsi, bet vēl pāris vārdos par mūsu strateģisko sadarbību ar Japānu, jo šī sanāks notiek diskusija ietvarā par zinātnes un tehnoloģiju sabiedrību fórumu Japāna mums Eiropas Savienībai ir zinātniskais partneris sadarbojoties zinātnes un novators jomā. Mēs saskaramies ar tiem pašiem izaicinājumiem, te es varu runāt par novecojošu sabiedrību, piekļuvi uh, dabas materiāliem, uh, dabas izēvielām. Un mums ir arī tāda pat pieeja galvenajiem starptautiskiem mērķiem un mums ir regulāri politikas dialogi ar Japānu. Mums ir tas, ko mēs devējam par apvienoto ES Japānas vadības komiteju. Tur mēs vienojamies par jaunajām jomām, kas mūs abas interesē - klimats vīde, vīdes pētniecībā mm, un citas jomas, kas ir svarīgas gan Eiropas Savienībai, gan Japānai gan arī zinātniekiem no citām pasaules daļām. Visi var sadarboties, lai izstātos pretī galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskars cilvēks. Paldies! Thank you very much! Pils, paldies! So the next speaker... Nākošais runātājs ir Jasukazu Irino. Viņš ir Jētro Japānas ārējās tirsniecības organizācijas uh, priekš, eh, priekšsēdētāja vietnieks kopš 2017. gada oktobra. Viņi nodarbojas ar tirzniecības politiku, zināt, eh, zinātnes politiku. Ir no kungam ir eh, jurisprudents grāds no Tokijas universitātes, viņš ir strādājis ar Japānas vēstniecībā apvienotajā karalistē, viņš bija arī zinātnes uh, padomdevējs uh, Neksi. Vārds jums liels paldies! Pasāstīšu par sevi, man sauc Jesukazu Irinu, es esmu priekšsēdētāji, izpildu eh, direktoru vietnieks eh, Japānas ārējās eh, tirzniecības organizācijā JETRO. Tā ir Japānas valdības organizācija, kuras uzdevums ir veicināt tirzniecību un investīcijas starp Japānu un pārējo pasauli. Mums ir globālais tīkls. Mums ir 74 globālie biroji 54 valstīs, arī 13 Eiropas valstīs. Briselē ģetro uh, personāls arī piedalās šodienas forumā. Mums ir tik plašs tīkls, līdz ar to mēs sniedzam savu ieguldījumu zinātnes un tehnoloģijas sabiedrības ZTS forma. Sadarbības starp Eiropas Savienību un Japānu tālāk pieaugs eh, novatorismu ziņā, lai veicinātu tirzniecību un investīcijas. Japāns tirzniecības investīcija organizācijas prezidenta amatā es vēlos runāt par diviem tematiem, kas mūsu darbībā ir svarīgi. Tad izteikšos par globālo izaicinājumu kontekstu. Pirmkārt, ģeto darbojas starptautiskajā tirzniecībā un novatorismu, kas saistīts ar 4. industriālo revolūciju. Otkārt, ģetro atbalsta programmu jaunu uzņēmumiem. Es būtu gandarīts, ja šos temats skatīsiet arī savās diskusijās. Ekonomiskā un rūpniecības struktūra ir dramatiski mainījusies kopš 4. rūpnieciskās revolūcijas, un šo tendenci nevar skaidrot, ne, nerunājot par novatorismu. 4. industriāla revolūcija ir veidojusi jaunu uzņēmumu jomu, tas saistīts ar ekonomiku, ekonomikas uh, sadalīšanu, robotiku, uh, mākslīgo intelektu, kas viss ir mainījis tradicionālo uh, uzņēmējdarbību. Mums ir jātiek līdz šai tendencei, tāpēc mēs veltījām centienus arī mūsu tirzniecības izstādēs. Mēs atbalstījām jaunu uzņēmumus, palīdzot uh, uzņēmumiem darboties ārpus Japānas. Mēs palīdzam viņiem veidot jaunus preces un pakalpojums īsā laikā. Novērojot gan vietējo, gan arī globālo tirgu. Runājot par mūsu darbību, es pieminēju, ka mēs piedalāmies starptautiskajā tirniecības izstādē automatīvai tehnoloģijai. Tas notiek Hanoverā, notika Hanoverā 2007. gada martā Vācija. Japānai bija sakāms, ka jaunās tehnoloģijas, to progresa informāciju tehnoloģijas iedibina jaunas tendences, un uh, tas iezīmē arī tādas izaicinājumus kā um, inovatoriskās, um, inovatoriskie enerģijas avoti um, un uh, atbalsts sniegšana novacojušai um, iedzīvotāju daļai. Te runa par jaunu tehnoloģiju uh, attīstīšanu sociālo problēmu risināšanai. Jetro ir pievērsusies novatorismam. Ir ļoti svarīgi uh, izgudrojums no laboratorijas uh, tālāk virzīt uzņēmē darbības vizē. Tas nozīmē novatoriskas ekosistēmas izveidi attīstības vārdā. Pastāstīšu par piemēru saistībā ar, ar novatorismu. Džetro inovāciju programmu, ko mēs devējam par džepu ir vērst uz to, ka jaunu uzņēmumiem tiek sniegts atbalsts veikti izņēmē, uzņēmē darbību ārpus Japānas. Mēs sniedzam arī viņiem konsultatīvos pakalpojumus, un tad viņi var savus jaunājumus izplatīt visā pasaulē. Mums arī biroja senčienas pilsētā Ķīnā. Ir paredzēts, ka tirzniecība un investīcijas starp Eiropas Savienību un Japānu pieaugs, un tāpēc Jetro atlasa īpašus izņē, uzņēmums, jaunos uzņēmums, kas šajā procesā var iesaistīties. Japānas valdība sniedz atbalstu jaunu uzņēmumiem, kas ataino um, valdības eh, ieskat par tehnoloģiju. Eh, Francijā sāksies eh, Viva Technology izstāde nākošu nedēļu, un arī tur mēs piedalīsimies. Mobīlais pasaules kongress arī ir vien, viens pasākums, kur mēs piedalīsimies Spānijā nākošā gada februārī. Turklāt mēs arī veidojam pasākumu, kur mm, panākam, savadam kopā uzņēmums, kam, kam ir iespējama sadarbība. Un izskatām mm, jauns rūpniecības jomas. Četro tālāk uh, veltīja savas pūles, ar, sniedzot uh, uh uzņēmēju darbības iespējas jaunu uzņēmumiem. Noslēgumā vēlos pasāstīt par programmu, kas atbalsta jaunu uzņēmumus un jaunu darbību. Džetro cērs sniegs savu ieguldījumu zināts un tehnoloģiju uh, jomā, izmantojot ZTS fórumu. Uh, Tā mēs sasniedzam arī politikas veidotājus. Es ceru, ka šodienas seminārs veicinās tālāku sadarbību starp mums. Lielas paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Ino. Paldies! Un tagad nākamais runātājs ir Joģī Čubači kungs. Nacionālā uh, eh, atnācētās industriālās zinātnes tehnoloģijas institūta priekšsēdētājs. Es ceru, ka es jūs neaizvainošu, vienkārši vēlos atgādināt. Uh, tātad, ka jāizskās īsāk, paldies! Paldies, priekšsētāji. Šodien gribētu runāt par Japānas situāciju un arī par uh, mūsu aktivitātēm. Pēc industriālās revolūcijas zinātne un tehnoloģija ir attīstījusi ekonomiku izmantojot masveidā dabas resursus, kapitālu. Taču ir samazinājušies, eh, diemžēl, šie resursi, gan enerģētiskie, gan dabas. Globālās klimata izmaiņas arī ir izaicinājums ir daudz strādājis starptautiskā līmenī, lai samazinātu siltumnīca efekta gāžu emisijas, balstoties uz Kyoto protokolu. Japānas valdība ir enerģijas drošība, vide un, droš, un nekaitīgums. Tātad 6% samazināt līdz 2030. gadam 26% no CO2. Lai mēs sasniegtu šo mērķi, svarīgi palielināt atjaunumu enerģiju resursu apjomus. Taču atjaunojama enerģijas resursi veido tikai 15% Mēs esam aiz Eiropas Savienības rādītājiem. Valdība paziņoja, ka līdz 2030. gadam atjaunojama enerģija jāveido 20% no visas enerģijas grozi, jo tie būs galvenie enerģijas avoti nākotnē. Atjaunāmā enerģija. Tā vēl saskars ar ļoti daudz šķēršļiem. Sākotnējās izmaksas ir lielas. Enerģija piegāda nav stabila. Arī savienojums ar esošo uh, um, elektrības tīklu ir sarežģīta. Vēl vairāk ir specifiskas Japānā raksturīgas barjeras un šķērsli. Mēs esam salu nācija. Elektrības transmisija no kaimiņu valstīm ir ekonomiski neīstenojama. Esam arī iz, esam piedzīvojuši dažādas dabas katastrofas, kas ir arī radījuši lielas drošības problēmas elektriskajām stacijām. Ko varam darīt, lai risinātu šo situāciju? Šos izaicinājumus viena kompānija nevar atrisināt. Valsts un privātajām nozarēm ir jāsadarbojas plašākā apjomā, kā minēja arī Sato kungs uh, ievad uh, vārdā, tad uh, tiek darīts viss, lai mēs veidot ilgspējīgu sabiedrību ar tehnoloģiju starpniecību un tehnoloģiju komercializāciju. Mēs veicam pētniecību un attīstības projekts enerģētikas jomā jau sen. Pēc Lielā zemes, Lielā zemes trīces un kodola katastrofas 11. gadā izveidojām Fukushimas jauno um, atjaunomo enerģiju institūtu te koncentrējamies galvenokārt uz enerģijas radīšanu, enerģijas pārvadi un enerģijas ietaupīšanu. Par enerģijas uh, radīšanu, veidošanu mēs arī tagad veicām pētījumus arī attiecībā uz saules un vēja enerģiju. Piemēram, sen, saulē 30% efektivitāti vēja enerģijai. Mēs mēģinām pārredzēt vēja virzienu un, un arī ātrumu ar sensoru par enerģijas uh, um, es, drošību. Mums ir arī ūdeņraža projekti, īpaši ūdeņraža jomā. Mēs izmantojam drošos pārvedātājus. Un tur ir gan trūkumi, gan priekšrocības. Tagad analizējam, kā katrs šis pārvedētājs varētu vislabāk eh, veikt savu lomu. Arī sadarbojamies, lai izveidotu arī tādu sistēmu, kur ir jēgas tiktu apsildītas ar atjaunojumiem, uh, Ganadīs avotiem. Mēs piegādājam elektrību un siltumu. Tad vēl papildus tam ir nepieciešama arī stabila elektrības uh, sakanaktiešana ar esošo elektrības tīklu. Izmantojam silikonu, karbonitrātu. nitrātu dažādas, dažādām jaunām tehnoloģijām. Mēs vēlamies kļūt par starptautisku centru atjaunojumu enerģiju javotā. Mēs uzaicinām pētniekus no visas pasaules. Eiropas Savienība gatavo Eiropas apvāršņu programmu. programmu. Mēs uzskatām, ka atjaunojumu enerģiju veicināšana ir jābūt par vienu no svarīgākiem jautājumiem. Uh, Esam arī veikuši kopīgas pētījums par atjaunamām enerģijām ar, ar Nīderlandes in, enerģijas institūtu un citiem. Varētu jāstieprina sadarbība, lai novērstu klimata izmaiņas. Paldies, liels paldies! Ļoti interesanti. This, uh, Un pēdējais runātājs šajā otrajā sesijā - Henrijs Makinēls no ASV Mūdijas korporācijas priekšsēdētājs. Paldies, paldies priekšsēdē, paldies visiem, kas ir šeit ieradušies. Esmu vairāk gatavs atbildēt jautājumiem, neesmu tik talantīgs eh, runu teikšanā. Varbūt viens no jautājumiem, ko jūs uzdodat, ko tad tagad eh, mūdī priekšsēdētājs var eh, pateikt par globālo uh, situāciju. Jāsaprot jums, ka es 24 eh, gadu laikā stand, beidzu Stanfordu, saņēmu savu PhD, un tur nemaz nebija tik grūti iekļūt. Pat ja toreiz es biju vienīgais jūras kapteinis, kas pieteicās eh, Stanfordas universitātei, un tad arī tur tiku. 24 gadu laikā es lēmu veikt šo akadēmisko karjeru, un tad man bija nepieciešama arī biznesa pieredze. Lēmu pie vienoties Japānā kompānijai Pfizer. Nu, dažus gadus vēlāk kļuvu par kompānijas uh, vadītāju. Un tas bija, tā bija lielākā pasaulē farmācijas kompānija. Man ir arī četri bērni, kas dzimuši četrās dažādās valstīs. Tātad man ir arī bijusi profesionālā iesaista, bet nu, arī pro, privāti iesaista dažādu veselības aprūpas sistēmās pasaulē. Man bieži vien jautā, ko es domāju par dažādām veselības aprūpas sistēmām visā pasaulē. Un es, jā, par to padomāju. Taču Man ir jācitē šeit Gandī, kad viņš devās pirmo reizi Londonu. Britu prese, eh, kurš, kur tiešām bija eh, entuziasma pilna attiecībā uz šo unikālo cilvēku, kas bija par Indijas eh, nevardarbīgo reformu un mieru, un tad viņš izkāpien dienu no automašīnas, tur bija daudz fotogrāfi un reportieri viņam visapkārt, un tad kāds viņam jautāja ko jūs domājat par rietumu civilizāciju? Mohatma padomāja sekundu, viņš teica, es domāju, ka tā būtu laba ideja. Nu, lūk, tad, uh, ko es domāju par veselības aprūpas sistēmām? Tā būtu laba ideja. Jo es nezinu nevienu valsti, kas būtu apmierināta ar savas veselības aprūpas sistēmas rezultātiem, pat ja pasaulē ir sastopami daudz dažādi modeļi. Un tad šie neapmierinātība ir skaidrojama ar divām lietām. Tad, tad uh, spēja vispār saņemt veselības aprūpu un atļauties to. Nu, mēs Āfrikā, tieši Zemsahāras Āfrikā redzam, ka saņemt veselības aprūpi ir ļoti sarežģīti. Pats daudz esmu ceļojis uh, visā pasaulē. Uh, Arī es, George W. Busham, biju padomdevējs veselības aprūpē. Mēs saprotam, jā, ka visiem ir nepieciešama veselības aprūpe un ka arī to laika pasauli atbildējusi dažādām infekcijas slimībām, kas izplatās Āfrikā. Bet es sapratu, ka veselības aprūpe nav tā kā pārtika. Jūs nevarat to pievest ar smago automašīnu. Nē, ir nepieciešami cilvēki, kuri var veikt diagnozi un tad arī aprūpē cilvēkus, kas cieta no tuberkulozes, malāriju, hīvaits un tam līdzīgi. Šiem cilvēkiem jābūt pieejamiem. Tad, nu, nevis. Uh, braucu uz konferencēm, runāju, bet kaut ko konkrēti darīju ar kolēģiem, slimību speciālistiem, izveidojām infekciju slimību institūtu, eh, kurš tagad eh, darbojas Makarī nu, universitātei. Uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi, lai arī tad vietējā līmenī tas viss tikt pārvaldīts, lai tas būtu daļa no sabiedrības Mūsu vīzija bija tāda, ka mēs apmācīsim simtus cilvēkus, kas, kas pēc tam apmācīs tūkstošus, kas pēc tam uh, ārstēs miljonus. Mēs, un tagad strādā 2000 cilvēki. Vajadzēja to darīt, kā norganizēt kā peļņas organizācija, bet tā ir bezpeļņas. Un tad esam apmācījuši 20 tūkstoši. Um, veselības, dažādas strādājošos no dažādām valstīm, tā skaitā arī no Austrālijas, pēc tam viņi arī apmācīja vēl citus simtus tūkstošus, kas tagad ārstē miljonus. Nu, šī stāsta mērķis ir tāds, ka, jā, ir liels, uh, liela izaicinājuma veselības aprūpē, piekļuve un uh, spēja to uh, apmaksāt. Bet nevajag par to runāt, par kaut kas ir jādara. Man bija resursi, jā, man bija šī spēja. Un tad viens no interesantākiem rezultātiem tāds, ka ja jūs dodaties uz infekciju slimnīcu institūtu, tad jū, viņi eh, ar lepnumu jums parādīs MKC. Tātad eh, izglītības aprūpes centru, McKinnell Knowledge Center, McKinnell zinātnes centrs. Paldies. Paldies nice conclusion and also suggestion for. Paldies, ļoti labi ierosinājumi rīkoties. Un tagad mums, mēs esam iekavējuši savu grafiku, mums ir laiks dažiem jautājumiem. Un, jā, mūs, mums ir daudz viesu no Japānas, viņiem punktualitāte ir ļoti svarīga, tādēļ mums ir jāpabeidz laicīgi. Vai kādam publikā būtu jautājumi? Nevienu jautājumu. Paldies visiem runātājiem par uh, jūsu ieguldījumu. Un tagad aicinu mums pievienoties nākamo runātāju grupu. Um, ir uh, ieplānots arī vadīt trešo sesiju. Aicinu mums pievienoties Smočišas kundzi.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 Mums uh, nav daudz laika, tādēļ tikai daži vārdi no manas puses ievadot sesiju. Tā ir tā sesija, ko man vajadzēja uh, vadīt. Es tagad nerunāšu gari. Tātad uz uh, zinātkārs motivēta uh, izpēta, kā pamatprogramma varētu ieguldīt uh, nākotnes zinātnes atklājumos. Pētniecība ir ekosistēma, tā ir balstīta uz atbalstu, kas ir sadalīts daudzos veidos. Uh, viens ir tāds tipisks, ko dara Eiropas uh, pētniecības uh, padome. Mēs piešķiram cilvēkiem līgumus, veikt uh, pētījumus par noteiktām tēmām. Bet arī citi veidi, kā mēs varam sniegt atbalstu. Mēs atbalstam pētniecības tīklus, tie ļoti svarīgi startautiskai sadarbībai. Diem, jo ir uh, daudz cilvēku pasaulē, kuriem ir ļoti specifiskas pētniecības intereses. Un uh, tas arī ir ļoti svarīgs aspekts ir laboratorijas spēja funkcionēt. Un visbeidzot, jāatcerās, ka pētnieki ir cilvēki, tās nav tikai institūcijas, tās nav institūcijas. Cilvēkiem ir uh, jāpiešķir kaut kādas, uh, mm, kaut kādi amati, kaut kādas pozīcijas dažādos karjeras posmos. Mums vienmēr jāpatur prātā šī pētniecības ekosistēma. Un uz zinātkāri balstīta pētniecība ir ļoti dabīgi, ka tā cilvēkiem ir šī interese, ka viņiem ir iespēja iesniegt savus projektus dažādām aģentūrām. Un Japāna, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, kā viņi ir organizējuši Japānas zinātnes un tehnoloģija aģentūras darbu. Ja tiek identificēti plaši izaicinājumi, ir iespējams izmantot tādu no apakšas uz augšu vērstu pieeju, lai izaicinājums risinātu, un, un ka var tikt veikt attiecīgi pēti, pētniecība pēc tam. Un visbeidzot, kā lai mēs savienojam uh, uz uh, zinātnē balstītu pētniecību ar mūsu programmām un ar ietekmi. Pat ja konkrētā projektu ietekme varbūt nav galvenais mērķis, bet tā mums vienmēr ir jāņem vērā. Nu, mums arī ir jāmotivē zinātnieki pareizajā veidā, lai viņi maksimizētu savu projektu ietekmi. Jautājums par pētniecību un inovāciju saikni uh, ir tieši saistīts ar pētniecības ietekmi. Tāda būtu ievadvārda no manas puses, un tagad došu vārdu Vernesai Smolčičai, kas saņēma Eiropas pētniecības padomas atbalstu. Viņa strādā zinātnes fakultātē Za Universitātē Zagrebā. Paldies! Man ir liels prieks un gods par iespēju nā, programmēt, pro, prezentēt jums manu projektu Esmu sagatavojusi arī dažus slaidus, kas man palīdzēs labāk ilustrēt manu prezentāciju. Es saņēmu Eiropas pētniecības padomas grantu. Tas ir priekšprojekta astrofizikas jomām, to es veicu Zagrebas universitātē gribēju uzsvērt, ka šis bija viens no pirmajiem Eiropas pētniecības padomas projektiem Horvātijā, un pašlaik Tādi mums ir pieci. Sākšu ar to, ka iepazīstināšu ar sevi. Un to es tad darīšu tajā atvērtības kontekstā, par ko šodien dzirdējām mana akadēmiskā pieredze ļoti starptautiska, un tas arī bija viens no priekšnosacījumiem, lai veidotu veiksmīgu akadēmisko karjeru, jo zināšanu node, nodošana visefektīvāk notiek starptautiskā un atvērtā vidē. Savu maģistra grādu es ieguvu Horvātijā, Zagrebas universitātē, un tur es pašlaik strādāju kā asociētā profesore. Savu doktora grādu es ieguvu Vācijā, Maksa Planka institūtā. Un tad bija līdzstrādniece vairākās vietās, gan ASV, gan arī Vācijā un arī Austrālijā. Es diezgan daudz ceļoju, un 2013. gadā pēc desmit gadiem, kas pavadīti ārpus Horvātijas, atgriezos mājās. Man, es veicu pētījumus novērojumu astrofizikas jomā. Faktiski tas nozīmē, ka mēs izmantojam vislabākos pasaules teleskopus, lai vērotu debesu daļas. Tehnoloģijas šobrīd ir tik tālu attīstījušās, ka tagad mums ir jāapstrādā ļoti daudz datu. Faktiski tā ir lielo datu zinātne. Mēs varam vērot debesis ar pasaulē labākajiem teleskopiem. Šāda veida pētniecībai ir nepieciešama eh, starptautiska pētniecības sadarbība un arī komandas. Eh, komandas, ar ko es sadarbojos, tajās ir 100 līdz 200 cilvēki. Visi komandas locekļi ir eh, ļoti, šis komandas ļoti starptautiskas. Šis projekts, ko es pašlaik vadu, Tas ir saistīts ar galaksiju attīstības uh, elementiem. Uh, tas ir jautājums, ko mēs manā zinātnes nozarē par to mēs ļoti interesējamies. Galvenais mērķis ir uh, izpētīt to, kā galaksijas aug kosmiskā laikā, sākot no galaksiju dzimšanas brīža līdz šim brīdim. Tas ir ļoti svarīgi, jo instrumenti ir uh, krietni uzlabojušies visā pasaulē, jo īpaši pēdējā uh, desmitgadē Eiropas pētniecības padomas granta saņemšana notika īstajā laikā, jo pieejamās tehnoloģijas ļāva mums spērt būtiskus soļus uz priekšu salīdzinot ar pēdējā, iepriekšējās paudzes paveikto šajā vienkāršajā grafikā. Tagad, tad faktiski ir parādīti galvenie parametri manā pētniecības jomā. Mēs novērojam debesis, veicam novērojumus ar teleskopiem līdz noteiktam dziļumam. Jo dziļāk, jo labāk. Jā, tā varētu vienkārši noformulēt to, kas atspoguļot šajā diagrammā. Un vēl viens parametrs ir teritorija. Jo lielāka šī novērotā teritorija, jo labāk šī direkam jāvērto no kreisās uz labo pusi. Tad viss, kas ir vairāk pa labi un uz, vairāk uz leju vērsts, tas ir vislabākais, labākais, ko varam sasniegt. Palākie simboli atspoguļo to, ko iepriekšējie pētījumi spēja paveikt. Tad tie aizpilda augšo kreiso stūri šajā diagrammā. Un ar pašreizējiem pieejamiem instrumentiem, tehnoloģijām un arī ar nākotnes plāniem un nākotnē pieejamiem instrumentiem, tad tas aizsāksies pēc 2020. gadā, tas mums dos iespēju aizpildīt diagrammas labo apakšējo stūri. Un, uh, pašreizējie rezultāti ir arī atspoguļot šeit, tie ir ļāvuši mums spērt lielus soļus, savienot iepriekšējos sasniegumus un sagatavoties jauniem pētījumiem nākotnē. Tad konkrēti. Projekts ir sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa - pētī galaksiju izaugšanu galvenās sastāvdaļas – Un trešais aspekts ir ļoti svarīgs, kā mēs to varam savienot ar nākotnes pētījumiem. Nu, pietiks ar astrofiziku. Šajā projektā es tagad gribētu pastāstīt, ko Eiropas pētniecības padoma man ļāva paveikt Horvātijā. Uh, Eh, padome sniedza man iespēju izveidot vienu no pirmajām starptautiskajām zinātnes grupām Horvātijā, kas veids augsta līmeņa konkurētspējīgu pētniecību. Un te jūs arī redzat grupas fotografiju. Tajā ir trīs doktorantūras studenti un trīs eh, eh, jau doktora grādu ieguvuši studenti. Un, uh, Um, grupa ir starptautiska. Tad mums ir pārstāvis no Somijas. Tagad viņš strādā pie datu zinātnes atpakaļ Somijā, pēc tam, ka pavadīja trīs gadus mūsu projektā. Otra postdoktorālā pētnie, pētniece bija no Austrālijas. Viņa noslēdza savu līgumu pirms dažām nedēļām. Viņa pārceļās tagad uz Dienvidu Āfriku, lai strādātu uh, pie neatkarīga pētniecības projekta, viņi saņēma atbalstu tur. Trešais postdoktorāts students bija Itālis, kas saņēma Marija, Marijas Kirijas stipendiju un pārcelsies tagad uz Parīzi, lai strādātu tur. Tas bija lielisks uh, veids, kā izveidot ļoti mm, labu un jaunu pētnieku komandu Horvēt, Horvātijā. Un vēl viena lieta, ko gribēju uzsvērt, ka Eiropas pētniecības padomas finansējums ļauj mums palikt, saglabāt mūsu starptautiskās saiknes. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu sadarbība ar pētniekiem citās valstīs - Eiropā, Austrālijā, ASV un arī, piemēram, Čīlē. Rezultāti šim projektam līdz šim ir šādi. Esam uh, publicējuši vairākas kolģiāli pārskatītas publikācijas, aptuveni 40, un aptuveni 15 no tām uh, uh, vadīja kosmas uh, komandas locekļi. Mēs esam apmācījuši jaunos pētniekus, tie, viņi tagad ir ļoti veiksmīgi iegūstot uh, jā, stipendijas. Pirmais uh, mūsu doktorantūras pabeidzējs tagad ieguva Maks Planka stipendiju Heidelbergā Vācijā. Un viens no negaidītajiem rezultātiem uh, bija tāds, ka uh, mēdī Horvātijā ļoti plaši par mums ziņoja. Projekts grupa internacionalizācija ir tikusi plaši atspoguļot pēdējos 4-5 gadus. Gan televīzijas šovos mēs esam snieguši televīzijas intervijas, ir rakstīti, uh, ir sagatavots intervijas ar mums, tā bija tiešām ļoti liela publicitāte. Mēs uh, izvēlējāmies tad atvērt tādu komunikācijas kanālu ar sabiedrību par zinātni, kas mums prāt ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies šmo, Smočičas kundzei! Nākamais runātājs būs Ismails Sēra Geldins kas pašlaik ir uh, Aleksandrijas uh, bibliotēkas valdes uh, loceklis Eģipte. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Tad temats ir zināts motivēta izpēte. Un es daudz laika esmu pavadījis no savas dzīves strādājot Pasaules bankā, un tur mēs runājam par to, ja mēs gribam kaut ko atrisināt, vai uh, to, kas pieejams no laboratorijas, ir jāievieš tirgu, vai drīzāk ir jāinvestē labākā pašas laboratorijas darbā, jo arī šai, šī otrā daļa ir jāatbalsta tās novatoriskajā gājienā. Bet es domāju, Eiropas Savienības institūciju mm, lieluma iestādēm tā būtu kļūda nevalstīt zinātni un novatorismu jo gal galā tajā balstās tehnoloģijas. Otrakārt, mēs nezinām, kāds būs nākošais solis, jo pielietojamā pētniecība raugās uz to, kas jau ir pieejams, bet savukārt zinātnes, zinātkārs motivēta izpēte mūs virza tālāk. Protams, tas nepat transformēs visu, bet padomājiet vienkārši šīs par šo faktu pirms nedaudz kā simts gadiem 26 gadu vecs, nepazīstams cilvēks bez uh, doktora grāda. Asars Alberts Einsteins 1905. gadā publicēja piecus rakstus, kas transformēja pasauli. No tā laika citi lieliskais zinātnieks Nils Bors sāka veltīt daudz laika, lai saprastu ātomu struktūru un kvantu fizika radās. Kaut arī ne visiem tas patīk, tā tomēr turpināsiet. Tad viss sākumā izskatījās savādi. Kam tas kādreiz varētu būt noderīgi? Taču mēs neko nevarējām toreiz iedomāties, kas notiks 20. gadsimta otrajā pusē, kā attīstījās elektrona komunikācijas sākot no. Uh, datoriem līdz uh, mobilajiem tālruņiem. Tas viss radās pateicoties šī kvantu fizikas efektiem. Un, ja toreiz uh, būtu teiks, eh, nav ko nodarboties ar šo nevērtīgo motivā, zinātkārs motivētu izpēti, tad 20. gadsimta otrās puses notikumi nebūtu piedzīvoti. Tāpēc mums ir svarīgi atcerēties, kas sveicinot Eiropu, kas ir eh, gatava ieguldīt 100 miljārdus eiro. Tad ir 100 eh, miljārdus eiro, tad ir eh, jāraugās arī uz dažādo zinātnes jomu konverģenci. Ir tāda joma bint, bioinfo, nanotehnoloģija un te ir runa par lielo datu iestrādi DNS, līdz pat tam, ka tiek uh, runāts par sintētisko bioloģiju. Otrakārt, es aicinātu es padomāt par multidisciplinaritāti, jo te jārunā par tādām jomām kā sociāla iekļautība, sociāla mobilitāte, uh, vidē dzimums īpaši koncentrēt uz Āfriku. Tas ir mans trešais ierosinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka Āfrikā tagad ir 1,2 vai 1,5 miljardi cilvēku un saskaņā ar prognozēm līdz šī gadsimta beigām viņu skaits būtu 4,4 miljardi. Tā saka, nu, EASA saka, ka 3,3 miljardi Nu, ja jūs padomājat par milzīgu iedzīvotāju skaitu pieaugumu, kamēr visos citos reģionos iedzīvotāju skaits samazinās, un dzīve Afrikā būs ārkārtīgi smaga, 95% no lauksainiecības atkarīgi no nokrišņiem, un lauka, lauksaimniecības attīstība būs uh, stihiska, jo, sab, jo lauksaimnieki nevēršas uh, eh, nodrošināt pārtiku pilsētām, kas eh, izplatīsies. Tātad mums ir eh, vajadzīgs sadarbība, un līdz ar to mans pēdējais punkts - kā sadarboties. Diemžēl pagātnē ir bijusi tendence domāt par valdību, kontaktiem, vienošanās starp ministriem un tā tālāk. Es mudinātu, lai Eiropas Sanība padomā par problēmu jomām, kuras var, eh, kuru izskatīšanu var ierosināt un tad raudzīties, vai šīs jums, piemēram, runā par bioloģiskās daudzveidības kategorizēšanu dažādās valstīs, tad jums ir vajadzīga reāla sadarbība. Jūs nevarat pieļaut, ka to kāds dara kaut kādā laboratorijā Somijā. Tas nozīmē to, ka profesori pētnieki Eiropā, kur saņem finansējumu no Eiropas, stāsties šiem izaicinājumiem pretī, atrodot savus sadarbības partneri paši tajās valstīs, un viņi izvēlētos labākos sadarbības partners. Tieši šā veidojas sadarbība, kad pētnieki un zinātnieki sanāk kopā, lai atrisinātu problēmu kā starptautiska komanda, kā mēs nu pat dzirdējam, tad tas ir daudz efektīvāk nekā virzīt procesu caur bi pa birokrātiskiem procesiem, ministriem un tam līdzīgiem, tam līdzīgām atpersonām. Es esmu pārliecināts, ka mums būs iespējas maksimāli izmantot šo milzīgo iespēju, ko Eiropas Savienības sniedz ne tikai ES dalībvalstīm, bet visai pasaulē. Paldies! Paldies, Sara Geldinkungs, dod vārdu Žulijai Makstonai, kas ir uh, apvienotās karalistas, uh, karalistiskās sabiedrības uh, izpildirektora. Paldies, Žanpjēr! Paldies! Kožjomi kungam par to, ka viņš man šai aicināja. Paldies par viņa eh, iedvesmojošo vīziju, veidojot eh, zinātnes tehnoloģijas formu, ko jau apvienotāji karalistē eh, zinātņu organizācija ir Royal Society, jeb Kaliskā sabiedrība. Uh, tā pastāv no jau 350 gadus, bet jau no pašsākuma, no tās aizsākumiem starptautiskās pētniecība izpaudās kā ekspedīcijas, tā kā Kuks, piemēram, devās, lai atklātu Austrāliju Jaunzēlandi, cilvēki devās uz Arktiku 19. un 20. gadsimtā, bet šodien mūsu fokus ir sākotnējā misija proti izcilības veicināšana zinātnē zinātnes atbalstīšanu un uh, labāko zinātnes rezultātu atzīšanu visplašākā veidē, kur vien tas tiek darīts visā pasaulē. Līdz ar to man ir jāstāsta, ka Royal Society sadarbojas ar pārpa 60 valstīm visā pasaulē. Dažās no šīm valstīm tiek īstenot vislabākā zinātnes motivēta izpēta zinātne. Dažās uh, labāk ir uh, praktiskā zinātne attīstīt, kas gan viens otru neizslēdz. Un citās valstīs eh, zinātne ir tikai aizmetņa stadijā. Un papildinot Ismailu punktu par Āfriku, mēs gatavojamies sākt lielu programmu Āfrikā. Āfrikā mēs darbojamies nu jau pār par 20 gadiem. Mēs strādājam pie lielas programmas um, līderiem zinātnes jomā Āfrikā nākotnē Atgriežoties pie Eiropas Savienība, es domāju, Afārsnes Eiropa ir fantastiska iespēja. Es domāju, budžeta apjoms ir vienkārši lielisks - 100 miljārdu eiro. Tas ir neticami vienkārši brīnišķīgi. Patiesībā ir bijuši uh, eh, daudz apliecinājumu tam, ka Eirobe eh, raugās viņu pus Eiropas robežām, lai panāktu savu vietu pasaulē. Piemēram, Lamijas ziņojumā, uz kuru ir atsauc bijis agrāk nosaukums īstais ir LabFab app, laboratorija izstrādāšana un piemērošana. Tur ir interesants paziņojums. Investēšot zinātnē un inovācijā tiek labāk veidota Eiropa ātri attīst, eh, pasaulē, kas ātri attīstās, kur arvien vairāk ir uzsvars, tiek likts eh, no zināšanām un ražošanas uz novatorismu. Startautiskā zinātnes sadarbība ir uh, simbols Eiropas Savienības novatorismu zinātnē. Tātad daudzi cilvēki, kas veido ES, atzīst šīs iespējas izmantojot nākošo programmu Eiropas apsvār, apvārsnes. Eiropas Savienības programmas ir globāls programmas jau pēc savas definīcijas, un tās, manuprāt, nodrošina tālākas iespējas sadarboties ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Vai tās ir tuvas ES e geogrāfiski vai tālu no tās? daži cilvēki šeit pārstāv valstis abām šīm nometnēm. Tāda budžets ir iero, ievērojams jebkur nauda, kas tiek veicina, kas veicina zinātu, kā ar smotivētu zinātu un lietišķo zinātni ir augstvērtējums. Komisija publicēja dokumentu pārskatīta zinātnes un novatoras darba kārtība, Eiropas iespēja veidot nākotni. Nav runa par to, ka Eiropa veidot Eiropas nākotni, bet vispār nākotni. Augstas ambīcijas. Jau tika minēts, ka daudz investīciju Japāna vēl savai pētniecībai. Pat uh, biznesa uh, pētniecības un inov, inovatorisma jomā uh, Uh, Eiropā tiek velcīts 1,3%, bet Japānā 2,6% tātad divkāršs apjoms. Taču tas lietas šajā jaunajā dokumentā uh, finansējumu izmantojums Eiropā atzīst, uh, ka ir vērts finansēt zinātņu jebkuros aspektā, ka tā tiek attīst, veicināta, veicināts progress un tiek izjaukt nevēlamie modeļi nodrošinot labāku pasauli un labklājību visas cilvēks interesēs. Paldies! So the... Un tagad vārds Mutko Kotanī kungam no Rikenu, Kotanī kundzei no Rikenu uzņēmuma izpildirektore. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir ļoti liels prieks būt šeit jūsu vidū un uh, runāt par, tu, par pētniecību. Inovācija ir pieauguša tendence, bet, kā jau daudz norādīja, neaizmirsīsim arī to, ka balstāmies arī uz strateģiskiem pētījumiem. Esmu matemātiķe. Matemātika bieži vien tiek saukta par universa valodu. Tātad. Esam iedvesmojušies no dažādām jomām. Recently, uh, the UK. Nesen apvienotā karaliste izdevā Masanāriks uh, ziņojumu un runāja. But, uh, I, however, emphasis... Mat, taču mēs darbā balstojamies uz uh, pētniecību. And so I can give some example, the number theory Tā tad. Nomas nu, arī skaists, bet bez pielietojuma. Tā, tā, tā ir arī vienlīdzības rādītāja 737. 360 gadus. Tika atrasināts un nu, tika atrasināts 1973. gadā. Uh, Jāpāņu matemātiķi arī ir izcinājuši šo jautājumu skaitļu teorijā. Tātad te runa ir par divu skaitļu ciklu Te, skaitļu teorijā nebija ideja sākotnēji to īstenot, bet tagad ir šī kriptogrāfijas doma, lai nodrošinātu datu aizsardzību un datu komunikācija. Tas ir ļoti svarīgi mūsu digitālajā sabiedrībā. Tādējādi Japānas universitāte, kas darbojas jau vairāk kā trīs gadsimtus, tā ir pirmā universitāte un tad. Uh, Eh, šīs bija viens no svarīgākajiem mūsu nacionālās stratēģijas elementiem, lai vispār varētu izveidot Japānas eh, industriju. Tagad um, Japānas matemātiķi un pētnieki strādā. Viņiem ir arī brīvība uh, visu šo savu zināt, kā arī īstenot, konkretizēt ar pētniecības starpniecību. esam saņēmuši arī Nobel prēmiju. Līdz ar to panākumi tiešām ir augstvērtīgi. Domāju, ka inovācija un pētniecība iedvesmo katru no mums, lai varētu tad, tad attīstīties, kā es teicu, es nāku no Rīkena pilsētas un gribētu minēt Rikeni, ir startautiskais pētniecības institūts. Un, kā mēs to saucam, nu, tas ir tāds zinātnieku paradīzes centrs kādēļ, jo mums ļoti daudz resursu un tur ir arī pētniekiem absolūta brīvība um, nodarboties ar tādiem pētījumiem, kā viņi vēlas, un arī Riken sniedz savus pētījumus nodrošina pētniecības infrastruktūras Japānas pētniekiem visā pasaulē. Līdz ar to domājam, ka šāda infrastruktūra ir ļoti, ļoti būtiska. Lai to varētu arī izmantot pēc iespējas plašāks interesēto loks, arī, piemēram, Tokio universitātē tika atklāts IP šūnas kas ir milzīgs progress bioloģijā. Viņš izmantoja Rīkena datu bāzi, šis uh, zinātnieks, lai atklātu šīs uh, šūnas datu bāzes sākotnējā doma nebija, ka tā tiks izmantot uh, šim šūnu pētījumam, bet nu, šī datu bāze tika izmantot daudz globālāk. Tagad Riken ir uh, veikusi dažādus uh, izmēģinājumus, testus atjaunamās enerģijas jomā. Tas ir viens no infrastruktūras piemēriem, kas atbalsta pētniecību un kas sniedz milzu rezultātus, ļoti svarīgs rezultāts visai sabiedrībai. Daudz šī sadarbība ar Eiropas Savienību mums arī ir ļoti svarīga un starptautiskā līmenī pētniecība ir ļoti būtiska. Mēs uh, tikai un vienīgi priecāmies par uh, šādu Japānas un Eiropas Savienības eh, sadarbību. Rīken arī atvērs arī savu pārstāvniecību šeit Brīselē rudenī. Man par to ir ārkārtīgi liels prieks. Uh, sadarbosimies ar visiem, kas grib strādāt pie inovācijām. Mums vēl ir dažas minūtes uh, jautājumiem. Atkal esam atpakaļ ir uh, paredzētajos laika termiņos. Visi runātāji ievēroja sev atvēlēto laiku. Nu, tie ir dargā publika. Kāda būtu jautājuma? Okay? No question? So maybe, uh... Nav jautājumu, labi. Es aicināšu priekšsēdētāju Omī man pievienoties noslēguma vārdiem. Vispirms pateicos uh, runātājiem, viesiem. Viņi var atgriezties tagad savās sēdvietās. Yes. you very much. Uh, we have. Uh... Liels paldies! Mums bija ļoti divas interesantas diskusijas, viedokļu apmaiņas. Un tagad ir pienācis laiks noslēgt šīs diskusijas. Kad es šeit ierados, es domāju, ka Japānā notiek eh, ļoti daudz svarīgu lietu, arī attiecībā uz Ziemeļkorejas programmu, Ķīnu, tuvos, tuvie austrumi un tam līdzīgi. Bet, nu, mēs arī redzam, ka ir daudz arī programmas ES valstīs, lai lemtu par cilvēces nākotni. Esam arī ļoti optimistiski noskaņoti par iespējām nākotnē attīstīt eh, cilvēci. Būs jāsēdā tuvāko gadu laikā pie daudz dažādiem jautājumiem, un arī nākamgad mēs gribētu šādu pats sanāksmi uh, sanāksme ar Eiropas Savienību. The... Varbūt vajadzētu izvairīties, protams, būs vēlēšana periods, bet, nu, šīs tikšanās mums ir ārkārtīgi svarīgas, tas ir svarīgs cilvēcei. Tad tiksimies kopā, lai apmainītos ar viedokļiem par cilvēks nākotni. Liels jums paldies! Paldies! Thank you. Thank you very much, uh, Chairman Omi, and uh, of course you, you understand. That... Paldies. Šī bija kopīga sesija starp arī abām, uh, starp divām uh, parlamenta komitejām. Nesmu parlamenta deputāts, bet pateicos ITRE komitejai un arī STOA. Nu, īsti komiteja tā nav, tā zinātnes tehnoloģiju opciju izvērtējumu rīcību, un tad, nu jā, mēs pateicamies visiem. Un tad zinātnes tehnoloģijas ir ļoti svarīga iniciatīva, ko vada priekšsētais OMI. Esmu te bijis jau četras reizes šī brīnišķīgā, brīnišķīga platforma, lai varētu apmainīties ar viedokļiem no dažādām jomām, politiķi, zinātnieki, uzņēmēji šīs iniciatīvas eh, panākumi ļoti, ļoti svarīgi. Es pateicu, tad arī es pateicos eh, Būzekunga vārdā, Rubikunga vārdā par eh, to, ka piedalīties šajā sesijā tālāk. Pat, vēlos pateikties visiem panelistiem, visiem mūsu viesiem par jūsu prezentācijām. Īpaši liels jums paldies par to, ka runājāt par dažādu starptautisko sadarbību leņķiem un kā tad arī pētniecību un inovācijas mēs varam apvienot un paldies arī. Session. Paldies deputātiem, kas piedalījās, uzdeva jautājumus. Arī liels paldies komisāram Oidešam par to, ka viņš bija šeit sniedz arī uh, savu devumu, nāca klāt ar savu runu. Jā, esam ļoti kritiskā, ļoti svarīgā uh, Eiropas apvāršņa sagatavošanās fāzē. Komisijas dokuments būs pieejams 6. vai 7. jūnijā. Esam tieši nu pēdējās, pēdējos simts metros. Komisija paredzējusi arī liels finanšu līdzekļus, 100 miljārdus zinātnei, kā sam varat iedomāties, tas nebija vienkārši tā bija liela cīņa. Un arī no parlamenta puses mēs atbalstam, protams, šo skaitli, bet mēs cērām pat vēl uz lielākiem skaitļiem. Un tā par to arī runāja Lamī grupa savā ziņojumā, varētu pat divkāršot šo finansējumu. Nu, lūk, mums ir ļoti liels gaidas par uh, šo Eiropas apvāršņa programmu. Un tad tas būs komisijas priekšlikuma un parlamenta diskusija un padomas diskusija rezultāts. Padome, kur ir dalība valstis. Ceru, ka uh, diskusijas uh, būs uh, pan, uh, panākumiem. Es arī ceru, ka programma Eiropas pētniecības padoma, par ko esmu es atbildīgs, tad arī atbilstīs uh, tā ir nākotnē, kādu mēs vēlamies redzēt. Mums trīs rekomendācijas ir jāturpina darbs, jo skatām, ka programma darbos veiksmīgi, struktūra, struktūra jāsaglabā, tā skaitā arī atbildīgi, kas ir zinātniskajā padomēji, tālāk ir jābūt realistīgiem, ir lietas, jā, kuras ir jāuzlabo, īpaši. Uh, um, jāmonitēra programmu uh, ietekme un tad starptautiskā sadarbība. Tā ir ļoti svarīga prioritāte, un šeit mums arī ir iespējas, ka mums ir uh, uh jānāk klajā ar iniciatīvām. Lūk, un noslēgumā es pateicos uh, Japānas kolēģiem par lielisko sadarbību. Pats arī vairāk kārt esmu bijis Japānā, sadarbojies ar institūcijām Japānā un um, vienmēr augstu vērtēju augsto profesionālo līmeni, profesionālo atdevi. Un viena lieta, kas atkārtojās, varbūt Eiropiešiem no tā būtu jāmācās, Rubikungs kā to minēja, cik Japāņiem ir svarīgs ilgtspējīga attīstības mērķi. Jūs redzat, kā arī man ir piesprāts SDG simbols pie žāketes, un tas ir ļoti būtiski, ka Japāna veids pētījums, lai sasniegtu šos ilgspējības mērķus, un šī zīme ir lieliska. Es ceru, ka citi arī tam, no tā iedvesmosies, un jūs saprotat, ka daži. Uh, sapratīsiet, kas mums satraucīs, jo daži to nedara. Par starptautisko sadarbību pēc tikko atgriezos no Maskavas, tur bija no rīta. Zinātnes diplomātika šajā uh, posmā ļoti svarīga, pat ja ir uh, lieli saspīlējumi starp Krievijas valdību un Krievijas zinātniekiem. Bet jā, Zinātnē jābūt tā vieta, kur notiek diskusijas, kur uh, apmainās ar zināšanām. Vakar, vakarā arī tika runāts tieši par iešanu šai virzienā. Nu, paldies jums liels par to, ka piedalījās šī, šīs pēcpusdienas uh, seminārā. Diskutējam daudz dažādas jautājumus, un gribu tikai arī norādīt, ka zāles beigās varat arī uh, ko uzkost un iedzert un turpināt sarunas arī ārpus zāles. Paldies!